nav neviena pārstāve no maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tad, kad mēs runājam par Eiropas rūpniecības nākotni, tad arī tam varētu būt nozīme. Un, ja jūs to uztvērtu kā ironisku piezīmi, tad es saku, es biju izbrīnījies, ka panelisti kas runā par uh, nākotnes jautājumiem, ir pārstāvs no Daimler Chrysler, jo būtībā tas ir uzņēmums, kas pieder pagātnē. Jā, pēdējā norāda tiešām bija vietā, bet uh, viņš jau nav pārstāvis, kas ir ieradies kā Daimler Chrysler pārstāvis, bet gan kā tehnoloģija platformas priekšsēdētājs. Nu jā, pareizi jūs teicāt, bet vienlaiks es gribētu norādīt, ka šeit ir ne tikai lielo rūpniecības nozaru pārstāvi, bet gan cilvēki, kas ir ieradušies kā personības. Uh, kuras ir strādājušas dažādās vietās, kas piedalās daž, gan, gan dažādos uzņēmumos, gan tehnoloģiju flat, platformu darbā, un kas strādā tieši pie tiem jautājumiem, kas saistās ar Eiropas rūpniecības nākotni. Mēs jau esam vairāk kārt runājuši par šo nākotnes jautājumu, un mēs esam eh, izlēmuši padarīt šīs debats intensīvākas. Mēneša beigās pie mums būs rūpniecības komisārs, un es domāju, ka šodien mums vajadzētu nedaudz attiet tālāk no realitātes un tiešām jāpadomā par to, ne tikai par to, kā ies eh, tuvākos četrus gadus, bet arī tālāk. Čičster kungs. Uh, Jā, vispirms es gribētu pateikties par jūsu uzrunu. Es gribētu piekrist nu, šai situācijai. Mēs visi tur esam bijuši un ļoti labi, ka jūs šādi rīkojaties. Otrakārt, ņemot vērā man 25 gadu pieredzi strādājot um, mazā uzņēmumā, uh, Es gribētu tikai atbalstot Budinkov kungu izteikto, izteiktās bažas saistībā ar MVU, un es gribētu paust cerību, ka nu, varbūt zaļie varētu atspēkot šo nelīdzsvarotību programmā. Tieši runājot par eh, MVU, tad, kad viņam būs dots vārds. Labi, sirsnīgs paldies par, izpraus, izpa, par izteikto sapratni. Un, un tagad sāksim uzklausīšanu ar pārstāvjiem, kurus mēs uzlūdzām, pat ja viņi visi ir ļoti augsts stāvoši cilvēki. Es, mēs esam vienojušies, lai viņi ir izteiktos vēl īsāk, lai mums vēlāk būtu vairāk laika jautājumu uzdošanai. Mēs visi zinām, ka ir grūti ievērot runāšanas laiku, un tas jau ir gan nedraudzīgi pret viesiem. Mēs parasti ieslēdzam pulksteņu, jo tas palīdz, un tad jūs redzat, cik daudz laika jums vēl ir atlicis. Varbūt, ka tas palīdz visiem, ne tikai deputātiem, bet arī jums cienītie viesi. Un tagad sāksim darbu. Un runātāja secība ir tāda, kā mēs esam izdrukājuši. Vispirms es gribētu uh, sveikt mūsu vidū Eberhārdu Besīkungu. Viņš ir Eiropas tehnoloģijas platformas rūpniecības e, ražošanas nākotnes nodrošināšanai. Viņš e, ir veids dažādas pētījumas, un šo pētījumu rezultāti ir mūsu priekšā, un es gribētu vispirms tātad dot vārdu Besīkungam. Lūdzu. Roila kungs dāmas un kungi, itra komitejas deputāti. Šodien es esmu ieradies pie jums kā Eiropas tehnoloģijas platformas Man of Future pārstāvis. Mēs uh, domājam par to, kā nākotnē varētu izskatīties Eiropas ražošana, kur ir priori, kādas ir prioritātes, lai Eiropa gūtu panākumu šajā jomā, un es esmu arī ļoti pateicīgs Butikov kungam par viņu uzdoto jautājumu. Un es gribētu teikt, es gribētu izteikt cerību, ka Daimler Chrysler tomēr nepiedara pagātnē, tā ir cita lieta, bet varbūt mēs kādreiz citreiz varētu parunāt par šo jautājumu. Tātad šeit es uh, gribu runāt tieši par um, tehnoloģiju platformu un uh, dažādiem projektiem, kas Eiropā ir ļoti veiksmīgi un kas uh, netiek pietiekami izgaismoti. Sirsnīgi pateicos par to, ka ielūdzāt mūsu, mani uz šīs dienas uzklausīšanu un par to, ka esat devis man šo iespēju. Tēma man bija nedaudz pārsteidzoši, jo man Eiropa bez eh, konkurētspējīgas rūpniecības nav iedomājama, jo bez eh, tādas spēcīgas rūpnieciskās aktivitātes Eiropas eh, ekonomika nav pietiekami izturīga, lai atbalstītu visu esošās sistēmas. Šobrīd rūpniecībai Eiropā rāda 30% no pievienotās vērtības, un es gribētu teikt, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Viena uh, rūpnieciskā darba vieta finansē vēl divas eh, darba vietas eh, citās jomās, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs šo rūpniecības nozari uzturētu un eh, attīstītu. Es domāju, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts, un es gribētu runāt par dažiem punktiem, kas man ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, par ilgtspējību. Uh, Ilgtspējība ir ekonomiski, sociāli un vīdas mērķi, jūs zināt, un arī kāda ir finanšu krīzes ietekme. Tas mums diezgan labi parādīja, cik svarīgi mums ir ilgtspējība. Ne tikai ilgtspējība vidas un resurs, resursa aizsardzības ziņā, bet arī finanšu tirgus un ieguvumu ilgtspējība ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Es iepriekšējiem pētniecības komisāram Patočnikungam arī šo viedokli paudu, un viņš ļoti interesējās par to, ko mēs darām manu future iet, ietvaros. Ko mēs esam mācījušies no krīzes? Proti to, ka, re, ka ekonomika ir eh, izaugsmas pamatā, un eh, šī doma ir šobrīd vēl aktuālāka, bet ir ļoti svarīgi, lai saprast to, ka te ir trīs eh, ilgspējības dimensijas, kas ir saistīts tieši ar rūpniecību. Ražošana nozīmē to, ka tas viss balstās uz eh, zemoglekļa uh, uz zināšanām balstītu ekonomiku, apmēram 20% no darbiniekiem uh, ir inženieri produkti. Tātad pro, produkcija ir augstāko tehnoloģiju produkcija, un uh, šajā jomā tiek integrēts daudz un dažādas tehnoloģijas, kuras ir uh, izstrādātas ražošana, ražošanai jābūt pēc iespējas tīrākai, vidē draudzīgākai, ideālā gadījumā ar nulli emisiju līmeni. Tas būtu tas solis nākotnē, par to mēs esam daudz domājuši un izteikšu arī attiecīgas priekšlikumus. Eiropas eh, pētniecības un inovāciju politika mainīs perspektīvu Un eh, te ir arī dažādi sabiedrības izaicinājumi. Te ir runa par tā dēvēto tehnoloģijas eh, uzspiešanu un eh, ievilkšanu tirgū. Un tas nozīmē paradigmas maiņu pētniecības un inovācijas politikā no iet, septītās ietvara programmas uz astoto. Un tas būs arī pamatā veiksmēji ekonomikas jomā. Uh, Inovācijas ir saistītas gan ar precēm, gan ar pakalpojumiem, kas tiek tir nonāk tirgu, un te tiek definēta gan, gan, gan definēts gan pieprasījums, gan ilgspējīga rūpnieciskā produkcija, lai mēs panāktu dinamisku un konkurētspējīgu Eiropu, mums ir nepieciešama izaugsme un uh, vadoša loma rūpnieciskajā ziņā, un tāpēc ir galvenais priekšnosacījums ir tieši inovācijas. Es ceru, ka Eiropa, ja to ir arī skaidri pateikts, mums ir nepieciešama dinamiska un inovatīva rūpniecība, lai panāktu šo izaugsmu. Šī izaugsma ir nepieciešama, lai uh, stātos pretī nākotnes eh, sociālajiem un ekonomiskiem izaicinājumiem. Eiropa 2020 parāda šo pareizo ceļu, bet tādēļ Eiropas Savienībai un privātiem sektoram vēl ciešāk vajadzētu sadarboties. Un eh, viņiem ir eh, tāpēc arī jāredz šie priekšnosacījumi, un tikai tādā gadījumā Eiropas rūpniecībai un Eiropai kā tādai būs nākotne. Paldies! Sirsnīgs paldies! par šo ļoti skaidro un eh, kodolīgo priekšlasījumu. Un tagad es došu vārdu profesoram Geram Māsa kungam. Jums laikam jāmaina būs vi vieta, tad jums būs vienkāršāk. Pateicoties mūsu nākotnes tehnoloģijām, mums ir tikai viena vieta nākotnēji.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 ka devāt man iespēju šeit eh, ierasties un izteikties par tām iespējām, kāda būvniecības nozara varētu dot eh, Eiropā. Es gribētu pateikties par šo pozitīvo iniciatīvu, jo mums ir ārkārtīgi nozīmīgi šeit uzstāties kom ITRA komitejā un runāt par Eiropas nodomiem būvniecības jomā. Šeit es runāju Eiropas eh, celtniecības tehnoloģiju platformas eh, vārdā. Un eh, pirmo reizi vēsturē šobrīd visa būvniecības nozara, arhitekti, būvu uzņēmēji, piegādātāji un tāpat arī lietotāji, proti ēku būvnieki, ir apvienojušies, lai eh, izstrādātu kopīgu plānu, darba plānu nākotnē. Un tādā garā es gribētu arī nolasīt savu referātu. Es gribētu teikt, ka būvniecības sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs. Gribētu sniegt arī dažus skaitļus. Apvienotajā karalistē, kādā, pēt, kādā pētījumā ir pierādījies, ka investīcijas būvniecībā ļoti tieši ietekm, ietekmē iedzīvotājs. Tas ir apmēram trīs reizes lielāka ir šī investīciju atdeve nekā, teiksim, citās nozarēs. Līdz ar to pavisam neliela, neliels investīcija apjoms reģionālā līmenī ļoti labu atdevi dod. Tātad, ja mē, un līdz ar to šī ietekme ir uz visu reģionu. Mums ir piemēram 3 miljoni MVU, un tas nozīmē, ka šajos te mazākajos atzaros, šī te tīkla atzarojumos tiek ieguldīti līdzekļi. Piemēram, Norvēģijā tika parādīts, ka investīcijas uh, investīcija atguva ir apmēram 20 reižu lielāka nekā sākotnēji iegu, sākotnējie ieguldījumi. Ja mēs eh, runājam par šādām te investīcijām, tad mēs varam teikt, ka tā ir milzīga nozara 10,4% no IKP, 30% no visas rūpnieciskā uh, nodarbinātības, 30% no rūpniecībā nodarbinātajiem darbojas tieši būvniecības nozarē, un līdz ar to es varētu teikt, ka ļoti liela ir šī daļa. Sekundārajā tirgu tikai trešā daļa no iedzīvotājiem ir nodarbināti, pārsvarā visi nodarbināti pakalpojumos, bet ja 3 miljoni uzņēmumi darbojas tieši būvniecības sektorā, tad jāsaka, te lielākā daļa ir MVU darbinieki. Viņi ir arī pieg te ir arī runa par daudziem pie piegādātājiem no citām nozarēm, jo šīs te nozars ir ārkārtīgi cieši saistīts. Līdz ar to ārkārtīgi, no, mēs esam tādi kā sabiedrības um, dizaineri un līdz ar to uh, Mums ir jāpielāgo šis te iekšējais dizains kopējai telpai, jādomā par enerģētiku, par infrastruktūru un par dažādiem citiem sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. Mēs sāksim ar enerģētikas jautājumu. Lielākā daļa no Eiropas energo patēriņa ir saistīts tieši ar ēkām. Un ja mēs politiskā ziņā vēlamies kļūt um, mazāk atkarīgi no, piemēram, e Krievijas un Arābu valstīm, tad mums ir jāveic izmaiņas mūsu ēkās. Tā, tā ir jākļūst par pirmo prioritāti. Par to nav šaubu, un tāpēc ir nepieciešams sēkojošais. Ir jārada stimuli, lai to panāktu. Uh, divi miljoni ēku un dzīvokļu. Īpašniekiem ir jādod kaut kāda konkrēta stimuli, lai viņi šīs savas ēkas pārbūvētu tā, lai tās patērētu mazāk enerģijas. Jūs mūs varat ar kaut kādiem stimuliem varbūt atbalstīt, varbūt jūs varat arī dot kaut kāds politisks priekšlikums par to, lai tieši šie īpašnieki tiktu mudināti padarīt savus mājokļus energoefektīvākus. Mēs esam ļoti sarežģīta nozare, ļoti darbīga nozare, un eh, ja mums ir skaidrs vadlīnijas, tad mēs arī uh, savu darbu organizējam attiecīgi. Tāda ir mūsu mentalitāte. Un šeit ir runa par visu ķēdi, sākot ar pētniecības institūtiem, augstskolām, rūpnieciskajiem uzņēmumiem un citiem, citām jomām. Lielākā daļa Eiropas infrastruktūra ir saistīta ar uh, transportu, energoapgādi, ūdens apgādi, bet liela daļa no šīs infrastruktūras ir uh, novecojusi un to vajadzētu atjaunot. No nu, vienas puses tātad šī problēma, no otras puses uh, mums jādomā arī par pilsētām, kas uh, papildus rada slogu infrastruktūrai. Un tas nozīmē, ka šī infrastruktūra mums rada lielu izaicinājumu. Uh, Šeit ir jautājumi par mobilitāti, par enerģi, enerģijas taupīšanu, par drošību, par šīm te savstarpējām modalitātēm, dažādu transporta līdzekļu kopējo mm, šo te sasaisti. Mums tāpat arī jāraugās uz to situāciju, ka lielākā daļa tiltu ir pārslogoti, lielākā daļa tika būvēti. Uh, pagājušā gadsimta 60. un 70. gados un 50 uh, gadi, uz kuriem, um, kas ir, nu, pār šis dzīves laiks ir pagājuši, un tagad ir jādomā, ko darīt ar šo infrastruktūru. Tie ir tādi ļoti būtiski jautājumi, kas mums būtu jārisina, nemaz jau nerunājot par to, kas šobrīd mums tiek visā Eiropā rādīts pat televīziju, milzi plūdi, simtiem cilvēki ir gājuši bojā, ir nodarīti miljoniem eiro liela zaudējuma tieši šo plūdu ietekmē. Un es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem ir jāizstrādā kaut kāds risinājums, proti, kā mēs varam atdzīvināt savu infrastruktūru un padarīt to par uzticamu. Citiem vārdiem sakot, mūsu uzdevums ir radīt tādu infrastruktūru, uh, kas eh, iederētos pašreizajā sabiedrībā. Trešais piemērs, un ar to es esmu gandrīz jau nonācis pie savu priekšlasījumu beigām, saistās ar vēl kādu ļoti nozīmīgu jomu, proti sabiedrības novecošanās un veselība. Šajā slaidā jūs redzat, ka Eiropas iedzīvotāji kļūst aizvien vecāki, bet eh, nodarbināto iedzīvotāju uh, skaits sarūk. Līdz ar to tas nozīmē to, ka trūkst specifiski mājokļi šiem uh, vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Francijā nesen tika publicēts pētījums šajā sakarībā. Un eh, iedzīvotāju novecošanās nozīmē to, ka cilvēki kļūst mazāk mobili, viņiem ir mazāk kontakta ar eh, līdzpilsoņiem, un eh, viņi arī ir jūtīgāki, teiksim, veselības ziņā. Ja mēs vēlamies šo tendenciju laust, tad mums ir nepieciešams radīt mūsu vecāku gadu gājumu iedzīvotājiem tādas apstākļus, lai viņiem būtu vieglāk dzīvot un dibināt kontaktus ar līdzpilsoņiem. Es Un eh, te ir jāpadomā arī, piemēram, par veikaliem. Veikali kļūst aizvien lielāki un parasti tie atrodas ārpus pilsētas centru, un tas vecākiem, vecāku gadgājumu cilvēkiem ir pārāku tālu. Viņiem katru dienu ir jādod iespēja kontaktēties, teiksim, iepirkties mazos veikaliņos, un tas nozīmē to, ka veikalos vajadzētu, veikals arī vajadzētu attiecīgi iekārtot. Ir nepieciešams vismaz viens mazs veikaliņš eh, katrā kvartālā, kur šie gados vecie cilvēki varētu iepirkties. Un, uh, Tas eh, ļoti eh, daudz palīdzētu tieši veciem cilvēkiem. Vēl mūsu, kas ir mūsu galvenie uzdevumi? Mēs vēlamies radīt sabiedrībai piemērotu vidi, kas um, dotu tādu pozitīvu lādiņu sabiedrībai. Būvniecības sektors šajā ziņā var dot ļoti lielu pienesumu. Viens no izaicinājumiem šobrīd ir uh, nama īpašniekiem radīt stimulus un um, iz, izstrādāt attiecīgu politiku. Bet tāpat ir arī jāpielāgo būvniecības industrija šai jaunajai situācijai. Varētu, teiksim, zinām spiedienu dot ar likumdošanu, lai regulēti tiktu ne tikai produkti, bet arī to veikt spēja piemēram, uh, mājoklim, dzīvoklim ir jābūt energoefektīvam, Nedrīkst būt tā, ka tur vienkārši ir izolācija, siltuma izolācija, ir jāpanāk tas, lai tik tiešām šis energopatēriņš tiktu samazināts. Līdz ar to būvniecības nozarei būtu jābūt arī atbildīgai par eh, tās saražoto produkciju. Un mums ir jābalstās uz pētniecības datiem un arī šīm um, saskarnēm ar eh, citām nozarēm. Es domāju, ka visi šie stimuli varētu būt ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies! Eh, Liels paldies! Un tagad nākošais runātājs ir Gabriels uh, Krīns. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt hinter dem richtigen. Jā, es tagad neesmu gluži pārliecināts, vai visi sēž pareizajās vietās. Lūdzu, Lūdzu, Gabriela Krēm, eh, pētnieciskais eh, direktors eh, tehnoloģiskās pētniecības un Franču komisariātā atomenerģijai un alternatīvajām enerģijām. Viņš ir arī bijušais Eiropas materiāla pētniecības biedrības priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāji kungs, godājamie ITRE komitejas biedri, esmu pagodināts būt šeit jūsu vidū šorīt. Es gribētu mazliet uh, sniegt savu viedokli par, uh, par ICT sektoru, un jo, jo īpaši semikonduktora industriju. Varbūt es varētu arī jums pieminēt tiem, kas uh, šodien runāja ka es esmu uh, darbojies ar maziem vidiem uzņēmumiem, un, uh, un tāpēc es arī īpaši interesējos par šo tēmu. Un uh, te ir tātad jautājums, kas mums būtu jādara Eiropas Savienības dalību valstu un industrijas līmenī, lai nodrošinātu mūsu vadību šajā jomā. Vispirms runājot par ECT sektoru un pusvadītāju nozari. Tā ir lieliska iespēja Eiropas Savienībai, un jo īpaši ārzemju maziem vidiem uzņēmumiem. Kā jūs zinat, šajā slaidā ir milzīgi daudz sistēmu, kas eh, izmanto silikona čipus. Tas attiec uz informācijas aparatūru, uz eh, personāliem datoriem, un tas ir pavisam neliels uh, rūpniecības sektors, tomēr tas ir mūsu uzmanības lokā ļoti lielā, mā, ļoti lielā mērā. Jūs redzat, ir tā saucamie uh, gudrie transporta līdzekļi, un te ir uh, pār par vienu triljonu uh, visādu procesu un visādu uh, šādu aparātu, kas būs nepieciešama Eiropai. Līdz ar to tas ir liels izaicinājums, un Eiropas Savienības industrija lielā mērā pievērš uzmanību tieši šiem produktiem, kas ir nepieciešami sabiedrībai, tas ir saistīts ar enerģētiku, ar uh, transporta līdzekļiem un citām jomām. Ja mēs paraugāmies uz tiem uh, dzinēju spēkiem, daži te jau ir pieminējuši infrastruktūru, kas novaco, un arī uh, sabiedrību, kas pamazām eh, novaco. Un te jūs redzat, ka pēdējo trīs gadu laikā un arī uh, turpmākās prognozes tuvākajiem diviem gadiem ir arī uh, ļoti apjomīgas. Un te mums jāņem vērā ir pamattirgu izstrāde. Un jūs redzat, labajā pusē ir e, tabula, kur redzams, ka uh, Eiropas kompānijas ir pirmajā vietā uh, šajā tirgus nišā. Kā mēs ļoti labi saprotam, Eiropā arī saskars ar globāliem izaicinājumiem, un tas saistīts, piemēram, ar lielām izmaksām pētniecībā un attīstībā, arī ar konkurenci no īpaši Āzijas reģiona, konkurence, kur ir mazāks izmaksas. Te ir arī eh, so, eh, sabiedrības attīstība, evolūcija, un eh, tas viss ir jāņem vērā. Ja mēs tagad paraugāmies uz šo tēmu, kas saistīta ar pētniecību un attīstību, es man jāatvainojas, ka šis uh, Uh, slaida sarežģītību, te jūs redzat uh, uh, to, ka no, ka no sešiem, um, sešām caulām ir šis te silikona izstrādājumi. See that the R&D cost is samazinājušies, un līdz ar to arī pētniecības un attīstības izmaksas eh, lielā mērā palielinās. Un labajā pusē šai slaidā jūs redzat, eh, ka eh, šīs izmaksas arvien pieaug. Un te nu ir runa par vairākiem miljardiem dolāru, lai varētu turpināt šo darbu. Un tāpēc, kā arī ņemot vērā pastāvīgo prasību attīstību. Var secināt, ka ir ļoti lielas izmaiņas bijušas silīcija mikroshēmu jomā. Te jūs redzat grafikā, laiks atainots 2001. gada līdz 2009. gadam, un te redzams, ka galvenie uzņēmumi šajā jomā, kas tātad ir spējīgi ražot šādu veidu mikroshēmas, ir dramatiski samazinājies. Un uh, pašā uh, labajā pusē jūs redzat, ir vairs tikai viena kompānija, kas vēl ar vienu uh, nodarbojas ar šo mikroshēmu ražošanu Eiropā. Un jūs redzat, pavisam šādu uzņēmumu ir veseli pieci. Tā tad mēs saskaramies ar lielu kon konkurenci. Franči teikt bulversemo, tātad dramatiskas izmaiņas šajā jomā silīcija mikroshēma ražošanā. Un tas mums, protams, Eiropas komisijā, tām programmām, kas nodarbojas ar pētniecību un attīstību, jāņem vērā. Un ja mēs tagad paraugāmies uz um, ražošanas um, jomu inf, um, globālā līmenī, tad mēs redzam Intel, ir vēl ar vien ne, neatkarīgs uzņēmums, tad ir IBM, kas lielā mērā atbalsta šo ekosistēmu, kas ir tam apkārt, tad ir ST ir Eiropā, Samsung ir Āzijā un TSMC, kas ir pakalpojums, um, kurš strādā ar dažādiem noteikumiem. Tā, tad mums šeit ir pavisam neliela ekosistēma. Te es jums rādu slaidu no IBM. Ja jūs paraugāties eh, no, uz šo grafiku no lejas, tad jūs redzat, ka IBM un Samsunga eh, nozīme ir diezgan liela. Ja jūs paraugāties uz uh, pētniecības uh, joma, tad te ir tikai viena Eiropas pētniecības firma, kas nodarbojas šajā jomā. Līdz ar to saprotams, kāda ir mūsu loma Eiropā, un mums te ir jādara vairāk. Un tas, protams, ir arī mans atbildības joma. Te man ir atsevišķs slaids par um, pusvadītājiem, un te ir jāparaugās, kāda ir vietējie, eh, kāda ir situācija konkrētā eh, līmenī, tātad vietējā un valsts līmenī, un te jūs redzat Eiropai par Eiropu sniegtā informācija ir 9 mēnešus veca, un te ir tāda galvenās ražotnes Eiropā. Viena ir Intel ražotnē Dublinā, Īrijā, un tad eh, citi ir Grenoblē, saucamajā Silikona ielējā Francijā, tad ir eh, arī Katānija un Dresdenē Vācijā. Kura? Jūs redzat, ka daļa no šiem uh, uzņēmumiem jau tiek slēgti, un tātad situācija Eiropā ir ļoti dramatiska šajā jomā. Nu, un te rodas jautājums, ko tad mēs īsti varam darīt? Es domāju, ka mums vajadzētu pāriet pie jauna veida ekosistēmām. Sadarbotieties dažādiem Eiropas reģioniem, ar, arī uh, pilsētu pašvaldībām. Uh, Mēs esam izskatījuši iespēju izveidot jaunas uz zināšanām uh, bāzētas uh, nozars, un tā vietā, lai, teiksim, um, kon, um, pievērst uzmanību pētniecībai vispāriem, lai mēs varētu veidot tāds kā alianses vietējā līmenī. Un tādā veidā tad mēs varētu arī Um, kļūt konkurētspējīgi. Kā jau sacīja mans kolēģis šorīt, Eiropas Savienības iestādēm privātajam sektoram ir jāsadarbojas. Ja mēs paraugāmies uz Saksiju, piemēram, tā ir lielā mērā veicinājusi mikroelektroniku, mikroelektronikas jomas konkurētspēju Vācija. Un šai Tātad, ša, š, ja mēs paraugāmies uz Grēnobli, kurā ir apmēram 120 tūkstoši iedzīvotāji, tad eh, tiešām ir apsveicami, ka tā ir pārvērtusies par Eiropas silikona ielēju. Te jūs redzat uh, kādu uh, dokumentu no Dresdenes, te tātad ir parakstījis uh, Saksonijas, um, Saksonijas uzņēmuma prezidents un uh, vietējais, um, vietējā amatpersona, un te jūs arī redzat līdzīgu dokumentu no Grenobles. Un līdz ar to ir skaidrs, ka mēs jau tagad virzāmies uh, šīs jaunās iniciatīvas interesēs un, kā jau sacīja iepriekšējā iepriekšēji runātāji mēs, protams, mēģinām panākt, lai eiro būtu mobilāka, lai arī tie mm, infrastruktūra būtu modernāka un lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki. Un pat labana mēs mm, mēģinam mm, šo iniciatīvu, domu par šo iniciatīvu izplatīt Eiropā. Jūs redzat, ir vairāki reģioni, uh, iesaistīti Kembridža, piemēram, apvienotāja karalistē, kurā ir arī ļoti laba universitāte, kā jūs zināt, un uh, tā sadarbojas arī ar Anglijas um, dienvida austrumu uh, pašvaldībām. Un skaidrs, ka mums ir jāpanāk, lai šī koncepcija tiktu pēc iespējas vairāk atbalstīta. Un Te arī Eiropas tehnoloģija institūts ir sniedz savu ieguldījumu. Un tagad priekšsēdētāji kungs man jāsaka, es biju ļoti pārsteigts par to, ka tika uzskatīts līdz šim, ka e, vietējo pašvaldību un pilsētu loma patiesībā tiek uzskatīta par tādu kā šērsli šai attīstībai, tas man šķiet pilnīgi nepareizi. Bet katrā ziņā mēs veidojam šeit savu ekosistēmu. Un turpinājumā es jums gribēju parādīt, kā šāda veida institīva darbojas praksē. Šī ir institīva, pie kuras es strādāju, pat, pat labam tā ir no Grenobles. Te jūs redzat fotogrāfija Grenobles ielēju Un strādājot ar pilsētu un reģionu, mēs esam eh, definējuši trīs eh, vietas starp eh, upēm, un te arī mēs veidojam trīs centrus, kas nodarbojas ar lielisku tehnoloģiju. Pusotrs miljards eiro ir paredzēti uz uh, um, 1200 um, miljonu eiro ir paredzēta uz sešiem gadiem, un līdz ar to gada budžets ir apmēram tūkstotis miljonu eiro. Un, protams, uh, ir ļoti daudz arī iesaistīto cilvēku, desmit tūkstoši pētnieku un, des, uh, un desmit tūkstoši studentu, un ir paredzētas 5000 publikācijas gadā. Un līdz ar to šī um, iniciatīva prasa ļoti plašu sadarbību. Un eh, nobeigumā es gribētu sacīt, ka šis pusvadītāju sektors ir ļoti svarīga iespēja Eiropas līmenī. Eiropa varētu kļūt eh, konkurēt spējīgāk, tad, ja mēs izstrādātu tā saucamās inteliģentās ēkas, ja, mums, ja mēs vairāk strādātu ar elektro, elektriskajām mašīnām, elektriskajām automašīnām. Un katrā ziņā skaidrs, ka informācija un komunikācija tehnoloģijas ir virzītājs spēks arī citām nozarēm. Un mums līdz ar to ir iespēja maziem vidējiem uzņēmumiem sniegt to eh, plašāku skatu un eh, iespēju izvērsties. Un E, ņemot vērā to, ka vairs ir tikai pieci uzņēmumi un tikai viens no tiem ir Eiropas uzņēmums šai jomā, tad skaidrs, ka Eiropai ir jāstrādā pie pētniecības, attīstības, izglītības šai jomā un arī jāiesaista visa līmeņa ieinteresētās puses. Paldies! Lielas paldies! Sirsnīgs paldies, Krīna kungs, un tagad es uzreiz došu vārdu doktoram Volgangam Pliškem. Viņš ir pirmais runātājs, kurš pārstāv arī lielu firmu, Bairāgē, bet šeit viņš ir uzaicināts ierasties kā CFK viceprezidents un arī kā augsta līmeņa galveno tehnoloģiju grupas eh, pārstāvs. Lūdzu! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamentā deputāti. Dāmas un kungi, man ir prieks un arī gods šodien uzrunāt jūs un arī sniegt jums ieskatu viedokļos, kā mēs redzam rūpniecības attīstību nākotnē Eiropē. Un mēs īpaši, es šodien pievērsīšu arī ķīmijas rūpniecībai. Es šodien runāju kā CEFIK vicepriekšsādātājs un pētniecības programmu uh, padomas priekšsādātājs, pārstāvot ķīmijas rūpniecību Eiropā. Ja mēs skatāmies šis ielūgums, protams, uz jūsu komiteju, man atgādina ļoti nozīmīgos dokumentus, ko mēs esam arī izskatījuši iepriekš, kas tieši skaistās ar pētniecību, maziem vidiem uzņēmumiem un citiem jautājumiem. Jautājums ir, kā šajā kopējā rakstā iekļaujas ķīmijas rūpniecība? Mēs redzam, ka Eiropas ķīmijas rūpniecība ar vienu ir vadošā pasaulē, un mēs redzam, ka 96% no visiem uzņēmumiem tomēr ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas pārstāv aptuveni 28% no kopējām tiesniecības apjomiem, kas sastāda aptuveni 600 miljārdus eiro. Mazie un vidēji uzņēmumi veido simbiotisku tīklu starp arī saviem klientiem. Un līdz ar to arī veicina Eiropas daudzveidību. Par spīti daudzajām pārmaiņām un arvien pieaugošajām konkurences spiedienam, ķīmijas nozarība ir arvien noturējusi savas pozīcijas un samazinājusies kopējos apjoms tikai par 2% iepriekšējā gada laikā. Mēs šobrīd runājam par 29 tūkstošiem uzņēmumu, kas nodarbina 1,3 miljonus darbinieku visā Eiropā. Lūk, šie ir svarīgi skaitļi, kas mums kalpo kā bāzi arī tālākai attīstībai ķīmijas nozarē Eiropā. Ķīmijas nozara ir svarīgs elements kopējā konkurētspējā, ko piedāvā Eiropas modelis, un arī, kā mēs to redzam, kopējā sarpiedrības attīstības modelī. Gribu uzsvērt tikai vairākas lietas. Pirmkārt, mēs runājam, kā liela daļa siltumnīcas gāzu rada ķīmijas rūpniecība. Aptuveni divas, trīs vienības ietaupa visdažādākie um, produkti, ko pati rūpniecības nozare saražo, un attiecīgi ietaupa šīs emisijas citām nozarēm. Un mēs redzam, ka mēs gribam vēl uzlabot to, lai to kāpinātu no līdz pat četrām vienībām um, nākošo periodu laikā, un arī īstenotu enerģijas eh, tādu taupošākus pasākumus rūpniecības procesā. Modernās tehnoloģijas, ja jūs skatāties, ko mēs varam izmantot visdažādākajās izmantošanas ierīcēs, eh, daļai automātiskajās ierīcēs, ehm, mājasemniecībās, lūk, tie visi ir iespējami tikai tad, ja ir attiecīgie produkti, ko ir saražojis ķīmijas rūpniecība. Tālāk, ja mēs runājam par zaļo ekonomiku, arī tā ir atkarīga no ķīmijas rūpniecības rezultātiem. Piemēram, 10% no visiem ķīmijas rūpniecības produktiem tiek saražoti biotehnoloģiju procesā, un nākotnē mēs, protams, šo sadaļu vēlamies kāpināt. Eiropas ķīmijas rūpniecība bez šābām šobrīd ir ilgspējīgas ekonomikas pamatām jo tā ir bāze visām rūpniecības nozarēm, gandrīz visām. Un tieši tāpēc ir cieša un nozīmīga sadarbība, izšķiroši nozīmīga. Mēs runājam par jaunionāmiem inovācijām, bet kas tas ir? Nu, tas ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai dažāda veida izgudrojumi, kurus virza pētniecības politika. Tas nozīmē arī zināšanu un ideju pārvēršanu uh, kas kalpo kā vērtības sabiedrībā. Tās ir vērtības, kas varbūt nevienmēr ir pieejamas kā praktisks risinājums. Un, ja tas nav praktisks risinājums, tad tā nav nekāda inovācija. Inovāciju mēs varam īstenot tikai tad, ja visas ierinasētās puses, partneri visā šajā ķēdē cieši sadarbojas. Piemēram, bioekonomika. Bioekonomika ir ārkārtīgi intensīva nozare, bet tā nav iespējama, ja mēs neatrisinām jautājumus par ūdens pārstrādi. Ķīmijas rūpniecība ir vienojusies ar ūdens tehnoloģiju platformu, lai kopīgi meklētu risinājumu ar vien pieaugušajai konkurencei ūdens izmantošanas jomām, dzeramais ūdens pret rūpniecībā izmantojamo ūdeni. Lūk, te ļoti svarīgi, ka arī mēs baudām atbalstu no Eiropas komisijas, un mēs tiešām piedzīvojam tādu veselu vērtību maiņu, uzskatu mārmaiņas vērtībās eh, Eiropā. Mēs runājam par dažādu veidu bonusiem, kas būtu nozīmīgi ne, ne tikai mums jārunā par tādu biznesu un ražošanas veidu attīstību, kas var kalpot daudz efektīvāk. Bet ir arī daudzi netik iedvesmojoši piemēri. Piemēram, kur mēs gribam samazināt enerģītikas izmantošanu par apmēram 30%, un nemaz ne, nesakām, ka būtu jābūvē jaunas mājas. Šādas tehnoloģijas jau ir iespējams, un tās atbilst sabiedrības vajadzībām. Tomēr gadiem vajadzēja uh, cīnīties par atbalstu šām idejām un šos tehnoloģijas piedāvāt tirgū. Tas skaidri tikai parāda, manuprāt, kā sektorālā pieeja politikām ir jau vēsture. Eiropas nākotne balstās uz vienīgo iespēju tā proti vērtību, izpratne vērtību maiņa, lai risinātu nopietnos izaicinājumus un sarežģījumus ilgtermiņā un īstermiņā. Un tas arī būs nopietnas diskusiju jautājums arī jaunākajā Eiropas rūpniecības politikā. Jūsu komitejiem ir tagad sanākusi kopā tāpēc vēlēšanām, un es ar prieku arī uzklausīšu jūsu idejas un ierosinājumus visdažādākām nozarēm. Lūk, Eiropas parlamentam ir šī līderības loma arī veicināt inovācijas, nodrošinot ilgtermiņa politikas vadlīnijas rūpniecībai. Nozīmīgs solis būtu nodrošināt, kā jaunā rūpniecības politika veicina inovācijas un uzņēmējdarbību daudz efektīvāk. Līdz ar to Eiropas parlamenta attiecīgās komitejas varētu risināt un ierosināt, lai visas tās politikas jomas, kas tieši skar inovācijas, tiktu spē, spēcīgāk virsītas. Nu, kas ir tie nozīmīgākie soļi? Pirmkārt, inovācijas tām ir jābūt balstītām no visdažādākajiem segmentiem vienlaicīgi. Mūsu nākotnes politikai ir jāspēj sekmēt dažādu koordināciju un prasību saskaņošanu, piemēram, dažāda veida inovācijas, kas tiek pieprasītas ēkām. No tās lūk nevajadzētu attiecināt tikai uz rūpniecības nozari, bet skaidri parādīt arī iegūmu citām nozarēm. Jo kopējais mērķis ir panākt reālu produktu pieejamību tirgū. Otkārt. Mēs runājam arī par konkrētiem pētniecības instrumentiem, kā piemēram finansējuma instrumenti. Nu, līdzinējais piedāvājums ir labs pētniecībai, bet tomēr nepilnīgs inovācijām. Tas ir apgrūtināts, to sabremzē birokrātija, un nav pietiekami daudz līdzekļu inovācijām. Šobrīd Eiropa un Eiropas līdzekļi, kas tiek atvēlēti e, pētniecībai, ir 14 reizes lielāki nekā tie līdzekļi, kas atvēlēti inovācijām. Tātad pētniecībai 14 reizes vairāk nekā inovācijām. Un tas kopā veido 30% ir novirzīti dažāda veidā lielajiem demonstratīvajiem, ja, nu, pirmajiem tādiem pilotprojektiem, bet mēs uzskatām, ka lielāku daļu tomēr vajadzētu novirzīt mēsnējiem un vidējiem uzņēmumiem un padarīt šos līdzekļus daudz vieglāk pieejamus. Lai mēs tiešām nodrošinātu arī, piemēram, atjaunojumu energoresursu izmantošanu, izmantojot zemo oglekļa tehnoloģijas, kas ir svarīgi nozars, svarīgs nozars tālākai um, vidē draudzīgai saimniekošanai. Ņemot vērā šo zemu oglekļa tehnoloģiju daudzo pušu iesaistīšanu, mums jāņem vērā visdažādākie fórumi, visdažādākās nozars, un lūk šīs, piemēram, fórums saskaram, kas ir tieši vērsts uz ķīmijas nozars ilgspējīgu attīstību, ir arī uzņēmušies nozīmīgas iniciatīvas, veicinot privāto publisko partnerību, veicinot visdažādāko ilgspējīgu materiālu izcinošanu un pieejamību tirgu, un lai nodrošinātu arī efektīvāku ražošanu, kas ir draudzīgāka videi un labāk veselībai. Es redzu jūs, kā Eiropas parlamenta deputāts, kas ir galvenie virzītāji, kas spēj šos jautājumus risināt arī jūsu vēlēšanu apgabalos. Mums vajag jūsu idejas, jūsu kontakts, lai mēs veicinātu tiešām šādu uzskatu vērtību maiņu, lai šīs atbalsts, kas ir pausts pašlaik pētniecībai, tik tālāk virzīts uz inovācijām un nodrošināt cieši sadarbību starp nozarēm, izsekojot visām vērtībām, nodrošinot pareizos risinājumus, kā atbildi uz izmaiņām sabiedrībā. Paldies! Paldies jums, Fliška kungs, doktor kungs, un visbeidzot, tagad mūs uzzinās pārstāvis no rūpniecības nozars. Mm, piedodiet, tātad līdzsaks visiem šiem pārstāvjiem no rūpniecības nozariem, tagad uzklausīsim arī komisijas pārstāvi Darvī kungu. Un es tiešām esmu priecīgs jūs redzēt šeit. Un uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo pirms pāris kādu pusgadu, mēs saņēmām arī nozīmīgus dokumentus, ierosinājumus no komisijas, un droši vien mēs atkal sagaidīsim kāds jauns institūts no jūsu puses. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi! Eh, pašreizējā krīze ir ieviesusi izmaiņas vairumā nozaru industrijā un vēl jau vairāk pakalpojumos, bet tagad Līdz ar to rodas jautājums, kāda ir Eiropas rūpniecības nākotne. Un eh, komisijas stratēģija 2020. gadam uzsver to, cik svarīgi ir veicināt rūpniecības attīstību. Rūpniecības attīstība lielā mērā ir saistīta arī ar modernu infrastruktūru pastāvēšanu un dinamiska darba spēka pieejamību. Un eh, tas tad ir pamats kvalificēta darba spēka nodarbināšanai. Mm, galvenais, kas ir jāizstrādā, ir jauns izaugsmes modelis. Tam ir jāatbilst eh, vides, klimata prasībām un arī sabiedrības sociālajām nepieciešamībām. Pat labi, mēs esam atrodamies pārējais periodā, un mūsu izaugsmē jābūt uh, ekoefektīvai. Uh, tie pakalpojumi, kas ir prātīgi 2020. gadam, vēl nav pieejami tirgu, un tāpēc inovācijas un pētniecība ir ļoti svarīgas, kā jau to sacīja iepriekšējā runātāja. Mums ir arī jāizstrādā jauni produkti un uh, ražošanas procedūras. Ja mēs neattīstīsim savu tehnoloģiju, tad mēs arī nesasniegsim 2020. gada mērķus. 2009. gada septembrī bija sanāksme par Key Enabling Technologies, jeb svarīgākajām pamatnozarēm Dalībvalstīm ir jāstrādā šai jomā arī jāizstrādā nanotehnoloģijas, mikroelektroniku, kas būtu izmantojama arī medicīnas nozarē un kas arī iespēdo visu mūsu tehnoloģiju. Fotonika, kas ir saistīta ar atjaunojumās enerģijas ražošanu un elektronika, kas tiek izmantot arī kosmosa jomā un eh, veselības eh, jomā, celtniecībā. Un eh, šīs tehnoloģijas ir izmantojams arī pārtiks ražošanā, un tas viss ir svarīgs daudzām rūpniecības nozarēm. Līdz ar to mums ir arī jā, jāgaida, ka ieguldījumi šai, šai, ieguldījumiem šai jomā jābūt lielākiem. Tāpēc, ja Eiropa grib būt uh, pirmajā vietā atvain, atjaunīgo izm, uh, enerģiju izmantojumā un arī samazinot uh, ogliskābās gāzes izmešus, tad uh, ir arī jāveicina šāda veida tehnoloģija attīstība. Eiropā ir vairākis, eh, vairāki plusi šai jomā, taču tā ir arī trūkumi, jo īpaši tehnoloģija attīstībā. Eiropā tika izstrādātas tehnoloģijas, taču tās tika eksportētas eh, ārpus Eiropas uz eh, Japānu, piemēram, vai ASV. Mums ir jāņem vērā, ka ir pārāk maz dialogs, nav izvairs dialogs starp sabiedrību un uh, un uh, rūpniecības pārstāvjiem, un tas ir jāuzlabo. Un uh, komisija te ir uh, izstrādājusi ieteikumus, kas veicinātu sadarbību ar Eiropas investīcijas banku, um, kas stiprinātu Eiropā mazos vidējos uzņēmums un arī veicinātu uh, zināšanu pārnesi vairākās nozarēs un arī sadarbību starp eh, sektoru pārstāvjiem un eh, vadības pārstāvjiem. Un jāvērš šīs eh, nozares pieejamākas un interesantākas visiem, visām ieinteresētajām personām. Tajānī kungs ir izstrādājis ierosinājums, kā Uh, Eiropu padarīt konkurēt spējīgu svarīgāko pamatnozaru ziņā. Un tas ir saistīts ar tehnoloģiju, taču pat labāk mēs izstrādājam arī inovāciju stratēģiju, un komisija ir paredzējusi to pieņemt šī gada septembrī, un tā ir uzskatāma par mūsu jaunās pieejas apliecinājumu. Mēs tādā veidā gribam piešķirt ļoti svarīgu lomu inovācijām, lai mēs spētu stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Paldies! Sirsnīgs paldies arī par jūsu uzstāšanos. Es gribētu visiem kungiem sirsnīgi pateikties. Un reti gadās tā, ka mēs savu darbu pabeidzam ātrāk nekā esam plānojuši, un tas mums dod iespēju tagad īstenot intensīvas un izsmaļošas debates. Es gribētu pateikties arī uh, parlamenta deputātiem par to, ka esat ieradušies tik kuplā skaitā. Man jāsaka mūsu runātājiem, ka, par, ka bieži tā negadās, ka tik daudz ir klātesoši, un tas arī nozīmē to, cik būtisks ir šī, šis temats. Ja jūs piekrītat, <clears throat> man ir pieteikšies kādi 6-7 runātāji. Nu, varbūt trīs, četras, varbūt piecas jautājumus uzdosim uh, pēc kārtas, lai uh, katram runātājiem būtu iespēja atbildēt. Uh, jāstrukturizē nedaudz. Un tagad tev, kas Tilijo kundzei vispirms vārds lūdzu. Thank you, thank you, president. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies. Vispirms es gribētu pateikties jums eh, par eh, lēmumu pieņemšanu uzaicinot visus šos te runātājus, eh, neatkarīgi no citu uh, kolēģi teiktā pašā sākumā, es domāju, ka mūsu runātāji ir bijuši lieliski, katrs no viņiem runāja par ļoti būtiskiem elementiem, kas uh, ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz rūpniecību ciltsveigu attīstību. Ir, viņi ir norādījuši, cik nozīmīgs ir inovācijas un attīstība. Pēdējais runātājs sacīja, ka Vienlaikus ir jārunā par uh, pievienotās vērtības radīšanu dažādos uh, sektoros, tādēļ, ka tas viss ietekmē citas nozares. Ļoti izšķiroši jautājums ir izglītība. Izglītība, kas sniegtos vēl tālāk par augstskolas izglītību, piemēram, arī e-prasma apgūšana, saistībā ar informācijas tehnoloģijām. Es domāju, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ietekmē ļoti būtiski arī rūpniecības nozara, un mūsu runātāja to arī pateica. Krīnkungs ļoti izsmeļoši runāja par šo tēmatu. Taču pastāv arī ļoti liela plaisa starp um, izglītības pieprasījumu elektronikas jomā un tiešīm e-prasmēm un uh, to piedāvājumu, kas šobrīd šajā jomā ir uh, izglītības jomā. Un es domāju, ka šī problēma noteikti būtu jārisina. Mēs nevaram rīkoties tā, kā līdz šim. Vienkārši tā bizness kā tāds nevar attīstīties, ja mēs neko nemainīsim, un it īpaši tas saistās ar šī te zināšanām elektronikas jomā. Šīs kvalifikācijas elektronikas jomā attiecas uz eh, dažādām sabiedrības grupām, kas eh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu gan kā darba ņēmē, gan kā patērētāji dažādajās attīstības eh, pakāpēs, kas skar rūpniecisko ražošanu. Nu Kā jūs vērtējat šo plaisu, kas pastāv starp izglītības piedāvājumu un pieprasījumu? Vai jums ir kādas idejas, kā varētu šo plaisu samazināt un ko varētu darīt Eiropas līmenī? Lai sniegtu adekvātu atbildu uz šo te izglītības pieprasījumu. Es domāju, ka mēs esam nokavējušies tik ļoti, ka mēs, mums būs ārkārtīgi grūti, mums būs nepieciešama tik tiešām revolūcija, lai kaut ko mainītu. Paldies! Madarēls kundze, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente, yo también. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties runātājiem par viņu referātiem. Uh, Viņi sniedza mums eh, tādu ieskatu par eh, rūpniecības dažādajām nozarēm. Man ir eh, jautājums māskungam no būvniecības nozares. Būvniecības nozare krīze, krīze ir skārusi varbūt visvairāk, it īpaši attiecībā uz darba vietu zaudēšanu atsevišķās dalību valstīs, un tas ir saistīts arī ar to, ka uh, šajā jomā strādājošie bieži vien uh, ir um, bijuši zem kvalificēti un uh, viņiem ir līdz ar to grūti pielāgoties uh, jaunu produktu ražošanai un jaunām tehnoloģijām. Vai šeit ir kādas iespējas situāciju uzlabot un, teiksim, celt darba ņēmēju kvalifikāciju? Tieši inovācijas un šīs te pamatīnovācijas kas būtu balstītas uz eh, darbņēmēju vajadzībām, būtu šeit ļoti nozīmīgs aspekts. Vai jūs esat domājuši arī par šo te tēmu, kā tieši celt darbinieku kvalifikāciju būvniecības jomā? Un tad vēl jautājums Durvīkungam. Es būtu labprāt dzirdējusi kaut ko vairāk par nākamo Eiropas inovāciju aktu. Jūs to pieminējāt savā runā. Jūs eh, runājat arī par Tajānī kungu, kurš ir apņēmies līdz vasarai nākt klajā ar priekšlikumu. Varbūt jūs varētu kaut ko tuvāk pastāstīt par to. Un tad vēl Krīna kungs. Jūs runājāt par elektromobīļiem. Arī Besīkungs ir jūsu, mūsu vidū gribētu uzzināt viņu viedokli par elektromobīļiem. Mēs domājam, ka šeit runa par inovatīvu ražojumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas automobīļu nozarei, it īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi un tāpat arī potenciāli samazināt oglekļa emisijas. Un tāpēc es gribētu uzzināt jūsu viedokli. Kavalero kundz lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šobrīd piedzīvojam tādus izaicinājumu pilnus laikus, un tas īpaši attiecas uz rūpniecības nozare Eiropā. Mēs esam piedzīvojuši dziļu krīzi, un viens no iemesliem ir bijis tāds, ka Eiropas rūpniecībā ir mazi investīcija ieguldītas. Par laimi joprojām mēs saglabājam vadošās pozīcijas vairākās nozarēs, un viena no nozarēm, es ar lielu lepnu saku, jo es pat esmu uh, inženiere, mehāniķe, un es uh, pati, un tā ir viena no tām jomām, kas joprojām uh, nav smaga, kas, kas joprojām ir vadošā. Un tas ir galvenokārt pateicoties tam, ka Vācija ir turpinājusi ieguldīt līdzekļus šajā te nozarē, bet daudzās citās Eiropas valstīs eh, šāda situācija tomēr nav. Es gribētu nepiekrist savu kolēģi teiktiem par Daimler Chrysler, kas sacīja, ka šis uzņēmums pieder pagātnē. Es domāju, ka Daimler ir viens no uzņēmumiem, kas uh, visvairāk iegulda investīcijas izpētes pētniecības jomā Eiropā. Dažādi pētniecības projekti, kas tiek īstenoti kopā ar, piemēram, Portugāles universitātēm. Un viens no nesenajiem lielajiem projektiem tika īstenots sportū, tas bija saistīts ar ūdeņraža tehnoloģijām. Uh, un vēl ar divām Portugāles universitātēm tika veikti kopīgi pētījumi. Bet eh, es domāju, ka šīs pārējais periods ir ļoti nozīmīgs, jo izēja no krīzes būs atkarīgi no tā, kā mēs rīkosimies gan privātā kārtā, gan valsts mērogā, kāda būs mūsu rīcība pārējais periodā. Mums ir jābalstās uz savām stiprajām pusēm un jādomā par to, kā palielināt eh, resursu izmantošanas efektivitāti un eh, darba ražīgumu. Jādomā, vai mēs izēvielas izmantojam efektīvi, jo mums ir jāsaražo tas pats apjoms vai pat vēl vairāk ar mazākiem līdzekļiem. Uh, Mums ir jābalstās uz eh, savām stiprajām pusēm tehnoloģiju ziņā, mums ir jāatrod kaut kādas jaunas jomas, varbūt ir kaut kādas tādas jomas, kuras eh, neizdosies atjaunot, kur neizdosies atgūties no krīzes. Un tāpat ir eh, masveidā jāiegulda izpētē tehnoloģiju inovācijās gan pri privātā, gan valsts līmenī. Es gribētu uzdot vairākus jautājumus. Uh, Vairāk no jums runāja par uh, viedajām pilsētām, par uh, energoefektīvām ēkām un tā tālāk. Es gribētu pajautāt, kā tad ar transportu? Es domāju, ka ilgtspējīgs transports arī būs ārkārtīgi nozīmīgs temats nākotnē. Kā jūs vērtējat šo aspektu? Jo arī šajā ziņā ir uh, liels tehnoloģiskās priekšrocības. Un eh, līdz tam, ko Madurēls kundze jau jautāja, kā, kāda ir automobīļu rūpnieku mm, uzskata attiec, attiecībā uz um, eh, elektromobiļiem, jo, ja mēs runājam, teiksim, par iekšdedzes dzinējiem, tad tur mums ir konkurences priekšrocības, bet es domāju, ka elektromobīļu ziņā Āzija mums ir priekšā. Bet es gribētu lai, protams, mēs arī izvirzītos vadošā lomā, tā kā tas ir attiecībā uz iekšdedz dzinējiem, bet es gribētu tiešām, lai mums arī hibrīda auto nozara tiktu attīstīta. Paldies! Paldies! Hībners kundze, lūdzu. Paldies visiem runātājiem. Spomņau o tih par ļoti interesantajām lietām, ko jūs mums stāstījāt. Pirmais kungs runāja par par um, to, kas ir bremzējis MVU attīstību. Vai jūs domājat, ka ir nepieciešams sniegt vairāk informācijas attiecībā uz to, uh, kas eh, bremzē MVU no birokrātijas, nu, kas tieši birokrātijas ziņā bremzē MVU. Un vai jūs esat runājuši par eh, zemo procentu kredītu pieejamību par MVU attiecībām ar banku sektoru, jo es domāju, ka tieši tās ir tās viens no galvenajām bremzēm, kas kavē MVU attīstību. Uh, Otrakārt, Eiropas fondu izmantošana. Gaugalā mums ir ārkārtīgi daudz dažādu programmu, kuru mērķis ir veicināt MVU attīstību. Kādēļ šīs subsīdijas netiek izlietotas um, tik lielā apjomā un tik ātri, kā mēs to gribētu? Ir īstenot vairāk pētījumu dažādās jomās, bet vai ir bijuši pētījumi atsevišķās nozarēs tieši par to, kā tiek uh, uzņēmumi pārstruktūrēti, jo uzņēmumiem ir jāzina katrā konkrētā mirklī, kura tirgus joma ir spēcīga, vai viņiem vajadzētu, teiksim, pārorientēties uz celtniecības nozari, ja, piemēram, tur ir attiecīgi liels pieprasījums vai uz kādu citu nozari. Kāda informācija ir jūsu rīcībā tieši par šo? Uh, kāda pētījuma varbūt ir pie, pieejama pilsētu plānotājiem, lai pilsētu plānotāji varētu uzlabot savu darbu un strādāt tā, ka viņu darbs palīdz uzņēmējiem. Ir skaidrs, ka mēs nevarat, nevaram sacensties lēta darba spēka ziņā ar Indiju, Ķīnu un Āfrikas valstīm, bet viens no kungiem mums sacīja, ka inovācija un jaunās tehnoloģijas ir uh, iespēja Eiropai attīstīties un izaugt. Ja tas tā ir, Vai jūs mums varat sniegt kādu piemēru par veiksmīgu sadarbību ar akadēmiskajām institūcijām, lai parādītu tieši, kā jaunās tehnoloģijas var izmantot, lai ražošana kļūtu lētāka? Man bija ārkārtīgi interesanti dzirdēt, ko jūs sacījāt par sadarbību starp pašvaldībām un uzņēmējiem un reģionālajām valdībām un uzņēmējiem, kas pozitīvi ietekmē gan uzņēmē darbību, gan vietējos reģionus. Bet varbūt mēs varētu saņemt vairāk šādas informācijas, lai mēs varam doties uz saviem nacionālajiem parlamentiem un reģioniem un pastāstīt par to. Jo, ja cilvēkiem ir specifiski, pavisam konkrēti piemēri par veiksmas stāstiem, ja cilvēki dzird šāds piemērs, tad viņi arī to vislabāk uztver. Tad vēl kāds kungs runāja par komisijas prioritātēm. Savulaik mēs dzirdējām, ka trūks starpnozaru pieejas, izstrādājot prioritātes inovāciju ziņā. Nebija šāda starpnozaru pieejas Eiropas finansējuma ziņā attiecībā uz inovācijām. Agrāk mēs dzirdējām, ka finansējums ir tāds kā sadrumstalots, un kā tad ir garantija, ka nākotnē Eiropas finansējums būs balstīts uz eh, tādām realistiskākām eh, nostādnēm, lai nebūtu, teiksim, finansējums piešķirts būvniecības sektoram, eh, bet nebūtu, teiksim, citām nozarēm, kas sadarbojas ar būvniecības sektoru. Vai... Un varbūt mēs varētu uzzināt arī kaut ko vairāk par sadarbību ar bankām. Mēs dzirdam par to, kas ir plānots, bet kad tas īsti notiks. Paldies! Paldies, Butikofer kungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Nu, pirms jūs runājāt par. Um, jā, nu jūs atsaucaties diezgan tādu tā kā joku, ka viņš pārstāv Daimler kancleru um, uzņēmumu un tas ir pagātni, bet nu, tagad man pašam īstenībā jāskatās, kā mēs nepārprotam lietas. Ir sanāk, ka es būtu pateicis, ka Daimler uzņēmumam vairs nav nekādas nākotnes. Nē, nē, nē, es tā negribēju, es tikai gribēju drusku atsaukties to, ka īstenībā šī um, Daimler un Chrysler vienība sen jau ir um, izšķirta, un līdz ar to vairs nav tādas iespējas, un līdz ar to es neuzskatu, ka Besēkungs var pastāvēt tādu uzņēmumu, kurš vairs neeksistē, jo Daimlers un Klaisers ir nošķirtas uzņēmumi tagad. Lūk, to es runāju. Bet pats Daimlers, protams, nu šīm uzņēmumam es ceru, ceru būs nopietni nākotni vēl arī gan turpmāk. Tā kā mēs kādā ziņā varēsim skatīties, pirms tas nokļūst arī, mm, nu lūk. Bet tā kā nesagaidīsim, ka varbūt vēl turki pārņems uzņēmumu. Es esmu pateicīgs ļoti dervīgi kungam, jo viņš uzsvēra svarīgas lietas. Pirmkārt, to, kā šis diskusijas arī, manuprāt, ir svarīgi pateikt un atkārtot to, ka tieši tāda ekonomika, kas tikai ir arī vidē draudzīga, lūk, tā ir vienīgais veids, kā varam to panākt nākotnē, lai tā būtu tiešām konkurētspējīga. Uh, un tāpat arī parlamenta pirmā pārstāvja Dekostiļo kundze norādīja. Tas ir tas pats jautājums, un arī es neuzskatu, ka mūsu rīcībā būtu daudz laika. Nu, lūk, mēs nevaram tā kaut kā, nu, tā varbūt paskatīsimies pieeķinātam. Nē, mums ir jābūt aktīviem, mums ir jārīkojas. Mēs nevaram vienkārši e, risināt varbūt dažas tikai indikācijas. Nē, mums ir jāskatās arī nopietnas problēmas sakne kā mēs varam risināt un panākt konkurētspēju Eiropā. Mēs nevaram nodrošināt to, ka tikai iekšējās um, piedziņas motoros, iekšējās motorus, mēs esam izmantojuši 50 gadus un tagad kaut ko jaunu, mēs tad lūk zaudējam savu konkurētspēju. Nē, mums jādara viss, lai arī nodrošinātu savu konkurētspēju globālā mērogā, arī turpmāk ar elektromotoriem. Un lūk, tāpēc bija svarīgi uzklausīt arī pārstāvis, kas norādīja, kā piemēram, Pliškas kungs, ka nav vairs iespējams runāt tikai sektoriālā ietverā par dažādiem risinājumiem. Ir jāpanāk tiešām, ir jāvērš skats uz visu rūpniecības ķēdi. Un ne jau tikai par rūpniecību jārunā, bet jārunā tiešām par vērtībām visā sabiedrībā. Un tāpēc ir jāpanāk šāda nopietna pārorientēšanās. Lūk, Pliškas kungs, mums ir neatbildēts jautājums par to, cik svarīgi ir visu to regulēt, kādas noteikumus mums jāizstrādā. Jūs runājat par ķīmijas rūpniecību, kas izmanto svarīgus noteikumus. Jūs runājat par um, lieliem Vācijas uzņēmumiem. Viens no viņiem ir norādījis, ka ķīmiskā rūpniecība šobrīd jau ir noticis šāds nozīmīgs energo ietaupīšanas pasākumu uh, loks, ka tas jau ir uh, panākts, ka tur vairs nav jārunā par nākotnes formā, bet tas jau ir izdarīts, ka ķīmijas rūpniecība ietaupa enerģijas. Bet nākamais solis, protams, būtu ķīmijas rūpniecību balstīt uz energo atjaunošanas, atjaunojumiem energoresursiem. Un lūk, ja mēs tos varētu pretstatīt dažādiem atskaits kritērijiem, salīdzinošiem kritērijiem, tad mēs varētu arī virzīties uz nozīmīgo mēķu sasniegšanu. Tāpat arī man ir profesoram māsam jautājums. Esmu pateicīgs par jūsu sniegto viedokli, tomēr man ir jautājums. Vairākas reizes jūs jau norādījāt vajadzību izstrādāt stingrus noteikumus, bet jautājums ir tāds, vai rūpniecība var būt apmierināta ar tām direktīvām, kas ir iestrādāts Eiropas ēku celtniecības noteikumos šajā direktīvā, jo tajā īstenībā ir diezgan tādi pieticīgi mērķi attiecībā uz jaunajām ēkām un vispār nav mērķi attiecībā uz renovētajām ēkām. Vai jūsuprāt, tas ir pietiekami direktīvas noteikumi, lai tiešām īstenotu visu potenciālu, kas ir izstrādāts jūsu nozarē? Otrs jautājums, Māskungs. Jūs runājat arī par tādiem dzīvokļiem, kas būtu piemēroti arī veciem cilvēkiem, un lūk, arī Vācijas būv uzņēmēju asociācija ir norādījusi, ka šis ir aktuāls uzdevums, bet vai jūs varētu teikt arī kādus skaitļus, un eh, vai jūs redzat konkrēts trūkums, eh, tad iztrūkums šajā nozarē? Un visbeidzot pie Daimlers Chryslers um, uzņēmumā, Besīkungs, tātad jūs runājāt par ilgspējību. Jūs piedāvātā definīcija, kā ilgspējība, kas nozīmē ieguvums, nu tā ir tāda ilūzija, un tur daudz laika netērēsim, bet, ja mēs skatāmies svarīgie jautājumi, kā energoefektivitāte un izējumateriālu efektivitāte, jūs tikai pieskarāties tiem, vispār nerunājāt par šiem jautājumiem. Un tieši tāpēc, ja mēs runājam par izējumateriālu efektivitāti, uh, Mums jāatzīst, ka tā ir rūpniecības vājā vieta. Mēs esam atkarīgi no importa. Un tas ir pilnīgi nepieņemami. Un tāpēc man jā, jautājums, kā jūs to redzat? Kādi varētu būt tie instrumenti, kurus mēs varam izmantot? Vai mēs tiešām varētu vairākās Eiropas valstīs tomēr atrast tādu ekonomikas modeli, kas tomēr nodrošinātu atkāpšanos no zināma rūpniecības uh, tehnoloģijām? Uh, Un tādēļ, kas ir tie instrumenti, kas mums ļauj ieviest šīs zaļās tehnoloģijas, ko pieprasa zaļā politika? Paldies! Tukalas. Mr. Tukalas. Tukalas, kungs, lūdzu. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Pateicos, priekšsēdētāj kungs. Es arī no sirds pateicos uh, pieciem panelistiem, Šodienas prezentācija no viņa puses par eh, rūpniecības nākotni ir dabīgs eh, turpinājums eh, tai, tām sarunām, kas aizsākās vakar ERS Eiropas, pētni, no Eiropas pētniecības centra prezentācijas. Un eh, Pliške kungs mums sniedz informāciju, ļoti interesantu informāciju par inovācijām, iespējamajām inovācijām Eiropā. Fakts ir tāds, ka bieži vien Eiropa nesaprata, kāda ir pētniecības eh, rezultāti, un šie rezultāti tika izmantoti citās valstīs, ne Eiropā. Viens klasiskais piemērs ir e, šāds, kad 1945. gadā amerikāņi pārdeva e, tranzistoru tehnoloģiju Japānai. Un Japāna to izvērta, jo amerikāņi nezināja, ko īsti ar to darīt. Šis piemērs varbūt nav ļoti labi pazīstams, bet tas ir fakts. Uh, Es pateicos arī Durvīkungam par eh, ļoti labo viņa sniegto informāciju saistībā ar Eiropas komisijas plāniem. Un eh, pirmkārt tas ir saistīts ar pētniecības produkta pārdošanu un otrais ir mūsu nespēja šos tehnoloģijas rezultātus, pētniecības rezultātus izvērst par kaut ko uh, produktīvu. Es nesaprotu, kāpēc bieži vien Eiropa mēģina uh, cīnīties pret mūsu uh, kaimiņu pāri, uh, pā, transatlantisko kaimiņu, kaut gan man šķiet, ka mēs varētu sadarboties šai ziņā. Zināms, ka kopš 1920. gada sadarbība starp uh, universitātēm un uh, rūpniecības uzņēmumiem ir labi pazīstama prakse, kas tagad izpaužas tā, ka uzņēmumi um, sadarbojas Un um, es nesen lasīju pētījumu, kurā parādās um, 7 tūkstoši uzņēmumu, kas uh, iegulda līdzekļus inovāciju attīstībā. Un, kā minēja Krēna kungs, galvenā universitāte šai ziņā ir Kembridžā tā tiešām panāk to, ka universitātes teritorijā jau darbojas uzņēmumi, kas stiprina šo te sadarbību. Un ir arī pazīstama universitāte Somijā, kurā notiek acīmredzama sadarbības starp eh, elektro uh, produktu ražotājiem un akadēmiskajiem mācības spēkiem un studentiem. Būtu pietiekoši, ar, ja mēs vienkārši uzaicinātu farmaceitiskās rūpniecības pārstāvjus, no, no man pazīstamas universitātes, lai veicinātu sadarbības starp rūpniecību un pētniecību. Mēs šeit Eiropā daudz runājam. Par daudz ko, bet maz ko panākam. Tiešām kolēģis, kurš sacīja, ka laiks negaida, Eh, viņam bija taisnība. 2025. gadā mums jau vairs eh, nebūs eh, jaunatnes, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem. Un tāpēc mums jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Un es to saprātu tā. Eiropā ir 2000 universitāšu. Un arvien mazāk ir ieguldījumi šai jomā. Uh, Tie ir jāveicina gan, uh, gan nacionāla līmenī, gan reģionāla līmenī. Kalifornijā ir vislielākie ieguldījumi šai jomā. Un arī Eiropā mums būtu jāizveido šī joma, kā mūsu uh, kā apliecinājums mūsu dzīvotspējam. Es ļoti labi saprotu, par ko saka Krean kungs, Es arī esmu bijis Grenoblas universitātē, un šādas universitātes kā Grenoblē un Kembridžā es gribētu, lai tādas būtu arvien vairāk Eiropā. Paldies! Es atvainojos, ka es tiešām jums tik ļoti precīzi lūdzu ievērot laiku, un tāpēc, lai visiem dot iespējas izteikt, izteikties tomēr, arī gribam taču, lai divreiz vismaz mēs dzirdētu ar ekspertu atbildes. Uh, Un ja mēs tātad visiem ļausim izplūst savos jautājumos, tad mēs nevarēsim, diemžēl, uzklausīt visus ekspertus. Labi, tagad līdz ar to pārtraukšu jautājumu loku un došu iespējas visiem ekspertiem tagad atbildēt. Un lūkšu jums at, attiecīgi koncentrēties uz tiem jautājumiem, kas jūsuprāt jums atbilstīgākie. Lūdzu, varbūt jūs varētu sākt. Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšstādātāji kungs. Varbūt es varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kuras minēja Kastelio kundze un Hibneras kundze. Un tur bija runa par sadarbības paraugiem, sadarbības starp pētniecības universitātēm un uzņēmumiem. Vispirms es varu tikai piekrist tam, ka turpināt uzņēmumu darbību tā kā līdz šim mēs vairs Eiropā nevaram darīt. Pirms vairākam nedēļām es vēlreiz biju Kalifornijā, un te es redzēju ļoti ciešu sadarbību starp mazajiem uzņēmumiem, kā kult, Kultek, tur nav pat vairāk par 200. Uh, eh, tur nav vairāk par 200 uh, eh, pasniedzējiem un uh, eh, JPL uzņēmumu. Un šī universitāte ir trešā labākā pasaulē, un tomēr tā sadarbojas ar maz, arī ar maziem uzņēmumiem, un, diemžēl, Eiropā tāda parauga nav redzēta. Līdzīgus, kaut ko līdzīgu es redzēju arī Stanfordā, un te, protams, laika pa laikam uzrodas jautājums par interešu sadursmi, arī Eiropā mums ir šāda problēma, ir pasniedzēji, kas grib sadarboties ar uzņēmējiem, taču atbilde bija pavisam skaidra. Uzņēmēji, ja uzņēmēji mūsu tehnoloģijas, um, uh, tehnoloģijas universitātēs negrib mūsu uh, profesors, tad viņam arī nekas cits neatliek. Tāpēc eh, jāņem vērā, ka mums ir Eiropā vadoši pētnieki un universitātes un arī sistēma, kurā darbojas eh, rūpniecības uzņēmumi, un skaidrs, ka līdz ar to rūpniecībai būtu jāsadarbojas ar akadēmiskajiem aprindām. Nu, runājot par sadarbības paraugiem, kurus gribēja dzirdēt Hibners kundze. Es jums e, minēšu vienu no Grenoblis. Es pats neesmu no Grenoblis, es esmu no īrijas. Un te nu rodas jautājums, kāpēc Eiropas galvenais ražotājs mikroelektronikas jomā ir Grenoblē? Patiesībā tā ir neliela pilsēta, kas ir tālu no vadības centra. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vadošais tehnoloģija institūts. Un šis institūts sadarbojās ar uh, uzņēmumiem, arī piesaistīja IBM un izveidoja arī vietējo universitāšu tīklu ļoti saprātīgā veidā. Un es domāju, tas ir labs paraugs, kā mēs varētu veicināt sadarbību arī starp citām universitātēm un veidot šo te zinātnes trīsstūri. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī visiem deputātiem, deputātiem par daudziem interesantiem jautājumiem, ko man viņi uzdeva. Uh, Man interesē lielā mērā, mēģināšu arī varbūt nedaudz kopsavelkot, apskatīt vairākus jautājumus kopā. Nu, bija jautājums par ļoti svarīgo šo veidu, kā mēs iztenojam inovācijas būvniecības nozarē. Uh, Kāds ir šis ritms? Nu, mēs īstenībā sekojam vienkāršam principam. Ja reiz ir nodoms, tad tam arī sako darbību. Ja mēs esam kaut ko izdomājuši, tad arī tas tiek īstenots. Un šīs pārmaiņas, kas norit šobrīd sabiedrībā, tas arī atspoguļojas mūsu darbībā. Un rūpniecības nozara nemitīgi attīstās. Un es uzskatu, ka ja mēs paņemam šo ritmu, kā izējas punktu, kur atspoguļojam arī sabiedrības vērtības, sabiedrības domu gaitu, lūk, tas, manuprāt, tad ir ieguvums pašai nozarei. Un līdz ar to mēs varam precīzi koncentrēties uz atsevišķiem soļiem. Jā, inovācijas tas ir pats svarīgākais, ko mēs varam risināt, lai atrisinātu vairākus um, izaicinājumus, sarežģījumus nozarēs, lai mēs varētu precīzi pateikt, kas ir tālākais uzdevums un būvniecības nozarē. Līdz ar to mēs varam iegūt praktiskus ieguvumus. Tāpat laikā mēs tomēr gribam panākt tādu situāciju, ka mēs varam precīzi atspoguļot savu darbību. Un tāpēc mēs esam izstrādājuši šo trīs pakāpju modeli. Un virzība no apakšējas uz augšākā, augstāko pakāpju norāda, ka jā, nu šie ir tie daudzie mazie un vidēji uzņēmumi, kas arvien darbojas, un lūk, sasniedzot šo trešo fāzi, uh, novērtēšanu, mums ir ļoti spēcīgi jāskatās uz izglītību, kvalifikācijām. Un tas skar visus darbiniekus būvniecības nozarēm. Mums ir jāpanāk, ka visi darbinieki turpina attīstīties, ka mēs nevaram vienkārši tā deleģēt precīzi funkcijas un pateikt, tu dari to, tu dari to, nē, ka mums ir jāiesaista visi darbinieki arī tālākā attīstībā. Uh, Un, ja jūs ļaujat, tad es gribētu to nedaudz precizēt. Būvnu nozarē mums ir divas galvenās plūsmas, kas arī izriet no citām nozarēm, jo gal galā mēs arī mācāmies no citiem. Viens ir šī virtuālā būvniecība, maketēšana, ko mēs veicam ar datoru palīdzību. Un te nu mums šobrīd ir skaidri zīmējas tādā attīstības tendence, kā darbinieki var vienkārši jau pirmkārt nosēdinā, nosēsties un viss skatīt um, milzīgo maketu, visu šo smalko modeli datorekrānā. Un tad katram kļūst skaidrāks, kas no viņa tiek sagaidīts uh, kopējā uzdevuma īstenošanā. Lūk, tas ir svarīgs process, šī virtuālā būve, ko mēs vispirms apskatām kopā ar visiem darbiniekiem. Un uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi izstrādāt šos jaunos informācijas veidus, arī kā modeļus izstrādājam. Uh, kā to mēs precīzi iekļaujam darba gaismā, gaitām. Un šobrīd ir tāds pārējais posms. Mēs jau esam daudz domājuši par to, ka viss tas jau ir diezgan tā kā iegājies, bet tāpat laikā mums ir zināms lietas, kas ir jāizanalizē un kas var novest pie citiem risinājumiem. Jo šīs virtuālās būvas arī īstenībā jau pašas ievieš nemitīgi zināmas pārmaiņas. Otrs nozīmīgais uh, virziens, kur mēs arī daudz ko darām, ir, lai šis 3 miljoni mazie un vidēji uzņēmumi aktīvāk iesaistītos. Nu, mēs šeit mēģinām, zinām, mērā pārņemt praksi no uh, rūpniecības, piemēram, no automobīļu rūpniecības, samazināt uh, menedžmentu un panākt to, ka Mēs ciešākā kontaktā kopīgi atrodam risinājumus, lai uzlabotu ražošanas procedūras procesu un līdz ar to arī kāpinātu izmaksu liederību. Un tas arī nav viss, protams, mums ir vēl papildus lietas, ko mēs darām. Pirmkārt, ja mēs risinām sarunas ar visiem šiem trim miljoniem mazo un vidēju uzņēmumu, tad jau mēs daudz ko arī paši varam arī mācīties. Mēs labi apzināmies, kāds ir aktuālās vajadzības uzņēmumiem, un līdz ar to mēs varam arī attiecīgi pielāgot mūsu kvalifikācijas apmācības lietas. Jebkurā gadījumā liels uzdevums ir energoefektivitāte. To šobrīd pieprasa pat sabiedrība, tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un te svarīgi ir veidot un pakla, redzēt, kā mēs tālāk attīstam šo mm, kopējo smart grids, viedo tīklu. Un mēs gribam arī atbrīvoties no vairākiem kavēkļiem, kas bremzē lietas šobrīd. Viens no svarīgākiem jautājumiem šobrīd un fakts ir, ka šie noteikumi, kas ir noteikti būvlīgumos, lūk, šī prasības ir jāskatās nevis vairs runām kā pakalpojumu sniegšanas līgums, bet gan par tādiem līgumiem, kurā mēs skaidri definējam savu atbildību par. Jo līdz šim mēs visu laiku runājam par konkrētu jumta klājuma iz, apjoma iznošanu vai tik daudz lampiņu uzstādīšanu un tam līdzīgi. Bet, ja mēs vienkārši līgumā rakstam cits lietas, piemēram, kā būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt man labu apgaismojumu, lūk, tas jau ir kaut kas cits. Un šādi noteikumi, kas ir izstrādāti nacionālā likumdošanā un arī Eiropas līmenī, neretas tomēr ir, diemžēl, tā kā ierobežojums, jo tas mums sasaist rokas, tas neļauj nodrošināt um, mums tādu ergodinamisku pieeju, kur mēs tiešām risinām labāko risinājumu, nevis vadāmies pēc noteiktā lampiņu skaita. Nu, lūk, mums tas varētu arī palīdzēt tālāk, risinot jaunus modeļus, meklēt jaunas iespējas. Un, ja mēs runājam tagad par jau apbūvētām teritorijām un apbūvētām telpām, tad atkal, manuprāt, noteikumos būtu jāievieš zināmas korekcijas. Un tad tas nenozīmē papildus izmaksas um, no valsts kases. Nekādā ziņā. Jo investētu tieši privāti īpašnieki. Šīs investīcijas nodrošinātu viņi ar mērķi uzlabot viņu dzīves telpu. Nu, tik daudz mani komentāri attiecībā uz jauniem likumdošanas noteikumiem būvniecības nozarēm kas jau ir spēkā šobrīd un kurus es uzskatu, ka vajadzētu tomēr grozīt. Tāpat arī mans komentārs bija par izglītību. Bet es gribu vēlreiz noteikt, ka mums tiešām jāsam, jāsaprot, ka ir jāskatās savādāk. Nevairs tikai runājam par e, konkrēto atskaits punktu, bet runājam par arī kvalitāti, kā sniegto mērķu īstenošanu. Jā, paldies! Paldies arī par daudziem jautājumiem, kas tika uzdot man, saka Besīkungs. Mēs nevaram pārsniegt arī, protams, man piešķirto runas laiku. Bet daudzi runāja par, arī par šiem noteikumiem. Un tā kā mēs kā eksperti, protams, varētu noteikt, ka dažādi veidi ieteikumi, pamatnoteikumi būtu tā kā paši vēlamākie un atsevišķas lietas nebūtu, nu, tas tā būtu pārāk vienkāršot teikt. Mums tomēr jāatzīst, ka pašos pamatos mēs redzam, ka atkal te izbāž kā protekcionisms. Un uh, mums tas kavē mūsu kopējo tirzniecību. Ja mēs runājam par elektroautomobīļiem, nu, ja mēs runājam par mazajiem arī vidējiem uzņēmumiem šajā nozarē, nu, ir pēc tam droši, ka ilgspējīgā attīstībā tas ir svarīgi, un elektrodzinēju izmantošana nozīmē to, ka mēs samazinām CO2 emisijas. Un tas ir pats galvenais arguments. Un elektroautomobīļu laišana tirgu arī papildus iznot vairākus pasākumus, kas savādāk būtu, piemēram, daudz dārgāki. Mums jāatzīst, protams, ka līdz ar to mums jādara viss, lai viņi nebūtu dārgāki, jo Eiropas iedzīvotāju piktspēja ir samazinājusies, un netik daudzi vairs var atvēlēt papildus līdzekļus savas mobilitātes notrošināšanai. Un tāpēc tomēr viņiem arvien ir eh, jāpiedāvā reāli risinājumi, jo cilvēki arvien tomēr grib saglabāt savu mobilitāti. Svarīgs jautājums ir arī par instrumentiem, kurus izmanto maziem vidiem uzņēmumiem. Šobrīd, ko mēs redzam, šī procedūra ir pārāk sarežģīta maziem vidiem uzņēmumiem. Viņi nevar īsti piedalīties šajos procesos, un bieži vien viņi atzīst, ka no paša sākuma viņi vienkārši ir izslēgti no spēles. Lai gan viņi varētu sniegt dažādas idejas, savu pienesumu, un līdz šim, ja viņi, piemēram, noslēdz kādu līgumu, tad tas vesels trīs gadus ilgs, kamēr tur ir kaut kāds reāls iznākums, bet maziem un visiem uzņēmumiem, diemžēl, tas ne, nepieņemam. Sanāk, ka šīs prieca sevi jāatcina pirms vispār kāds um, um, atzīst, ka kāda ir problēma, proti, nu, ka šis piedāvātais risinājums nāk daudz par vēlu, vai nu arī tad ir vienkārši jāvienkāršo procedūras un jāpanāk, ka risinājums tiek atrasts īsākā laikā. Un es uzskatu, ka šī princips pats par sevi nav tik skaidrs vēl. Es to nevaru līdz ar to tik skaidri atbalstīt. Ja mēs runājam par vērtību ķēdi, nu, lūk, ja mēs nostādām pretī lielos uzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus, vienalga paliek neatbildes jautājums, ka viss tie, kas piedalās, kam pieeja tirgumu, kam ir savu tirgus daļa, kam jau ir konkrēts veiksmes tās, tas, protams, ir kā var arī līdz paņemt kādu citus. Piemēram, automobīļu nozarē 30% vai pat mazāk tiek saražots tieši attiecīgajā automobīļu rūpnīcā. Vispārējais, tas ir tieši mazo un vidējo uzņēmumu saražotais nopelns. Nu, Vācijā mums, ja nebūtu šiem mazajiem vidēju uzņēmumiem, tad vispār neko nevarētu uzbūvēt. Pats šis jautājums arī par elektromobilitātes nodrošināšanu. Lūk, šie kompetentie partneri, kuri mēs varam atrast, lai mēs nodrošinātu un realizētu reālus produktus risinājumus tirgum, tām ir milzīgs potenciāls, lai arī nodrošinātu ilgspējīgas rūpniecības struktūras, kas spēj iznot un pārdzīvot arī sarežģījumus. Lūk, bet tas viss nenotiek tā vienā dienā. Uh, mēs redzam, ka, piemēram, daudz lietas ir risinājušas 30 gadu laikā. Un tāpēc šīs investīcijas, kas tikai sāk atmaksāties citreiz pēc 30 gadiem, tās ir kaut kādā veidā jāsec, ir jāspēj tās pārņemt. Un, lūk, jūs redzat, ka reizēm jau arī šī investīcijas ir nepareizā veidā. Un galu galā arī zemnieks, ka viņš sēž grauds, tā viņš sēž ļoti daudz, cerot, ka arī daudz no tiem uzdīgs. Un tas nu ir pats centrālais ādams šobrīd. Vēl par vērtību ķēdi kopumā. Jā, mums tiešām ir jāseko šai vērtību ķēdēji. Un, ja jūs runājat par konkrētiem modeļiem, kurus jūs atbalstat, nu, tas ir ļoti svarīgi savādāk. Jūs visu laiku runājat tikai par idejām, idejām, kas ir visu laiku tikai apkopots un kaut kur uzrakstīts uz papīra, bet tas jau neko nepalīdz. Jums ir jābaro tikai licences, bet Galu galā mēs runājam, ka naudu jau mēs pelnam ar reāliem produktiem, un tirgus inovācijas mēs varam tikai nodrošināt ar reāliem produktiem. Un tieši to mums arī Eiropā vajadzētu spēcināt un veicināt. Paldies, doktors Plička, tālāk. Jā, ja, paldies. Es mēģināšu atbildēt vairākus jautājumus bija jautājums par vidiem maziem uzņēmumiem un kā tos labāk varētu iesaistīt un nodrošināt viņiem labāku pieejamību finanšu līdzekļiem. Tiesa, tas ir diezgan problemātiski šobrīd. Iesniegumi, nu, pašos pamatos jau ir tie pārāk sarežģīti. Maziem vidiem uzņēmumiem bieži vien vispār nav resursu tāds pies, pieteikums izstrādāt. Uh, Tālāk šis pārskats par visiem projektiem, kas ir piedāvājumi un aktuāli Eiropas šobrīd telpā, nu vispār to nevar neviens pārskatīt. Tu nav tāda transparenta pieeja un līdz to tam grūti izsekot. Mēs savukārt mēģinām darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Eiropas ķīmijas nozarei. Mums ir savs iekšējais eh, pakalpojums dienas, kas mēģina šos visdažādākos grantus, izsludinātos konkursus, arī darīt mm, pieejamākus, lai visus tos pamanītu, un arī mazie un vidējie uzņēmumi varētu arī piedalīties kopējā finansēšanā, ko piedāvā pētniecības un inovāciju projekti. Bet ir jau vēl vienalga daudz nepietiekams lietas. Otrs jautājums - produkcijas sistēmas vai mēs šobrīd tiešām strādājam pie procesa uzlabošanas? Nu, protams, to mēs visu laiku darām, tas ir nemitīgs process, kas nekad nebeidzas, un mēs runājam ne tikai par jaunajiem ķīmijas produktiem, bet arī par jau tradicionāliem produktiem. Piemēram, 30% no kopējām ķīmijas no rūpniecības produktiem iepriekšējos 20 gados ir kas uh, uzlaboti. Tas nozīmē arī efektīvāku enerģijas izmantošanu, lielāku konkurētspēju. Piemēram, jauns Eiropas projekts eh, Rūpnīcas 3, kur piedalās apmēram 70-80 dalībnieku, arī tur ir universitātes, mazie vidēji uzņēmumi, lielie uzņēmumi, kas savstarpēji sastrādājas, lai izstrādātu šo nākotnes rūpnīcu ķīmijas fabriku, kas būs kā modelis tālāk Un lūk, šis ir pilots projekts, pie kā strādā šie 80 dalībnieki. Cits piemērs. Nu, mēs visu laiku runājam par enerģijas ietaupīšanu, un ar vienu ir šis potenciāls, protams, ja mēs mainām ražošanas procesu, ja mēs mainām savus ieradumus, nu tad mēs varam arī varam sekot piemēram, mūsu 150 dažādām rūpniecām, kas ir visā pasaulē, mēs ar vienu izstrādājam jauns enerģijas taupīšanas pasākums. Un mums līdz ar to ir iegums konkurētspējā. Mēs īstenībā ietaupām aptuveni 10% enerģijas kopējā patēriņā. Tas nav tieši uz procesu orientēts, bet vispār kopējā patēriņā. Vai cits piemērs, kas tā kā labs indikators, kā arī Klasiskajā ķīmijas rūpniecības um, rūpnīca ar vienu, piemēram, chlors. Chlors ir gandrīz visos ķīmiskajos produktos. Un ne jau tikai ķīmijas produktos, bet arī visdažādākajos citos produktos, kurā šo cits nozars. Chlors ir pamats, kas īstenībā rada 2 līdz 4 procents no kopē enerģijas globālā patēriņa. Un ja jūs kaut ko tur varat ietur, ietaupīt, tas ir milzīgs solis. Un līdz ar to, ja jūs varat ietaupīt, tas nozīmē arī mazāks o, skābekļu izmantošanu. Un mēs esam panākuši aptuveni, ka mēs varam izmantot jauno procesu, ietaupīt 40% no tās enerģijas, ko līdz šim izmantojam chlora ražošanā. Uh, Nu, pavisam tāds vienkāršs atbildes es jums varu sniegt. Jā, mums vajag vienkāršākus instrumentus. Ja mēs runājam par tām padomēm, kas palīdz arī maziem vidiem uzņēmumiem izstrādāt šos iesniegumus, tas ir ļoti labi. Tad mēs risinām problēmu. Tālāk mums ir jāpanāk no, jauns inovācijas programma, kas bija paredzēta 50 miljardi pētniecībai, un mēs skatāmies, kā tieši šīs idejas, savukārt inovācijām mēs pēdām tikai 3,8 miljardus eiro. Nu, lūk, te nav nekāds līdzsvara un tāpēc šīs inovācijas, e, jeb jaunās idejas, diemžēl, netiek vienmēr pārceltas uz inovācijām, reālajiem pielietojumu, un tas ir jāmaina. Mums ir jā, jāatrod līdzekļi tieši inovācijām, un tātad turpinot pētniecību jau inovācijās. Un tālāk mums ir jādomā par tādiem pilotprojektiem, kas kalpo kā paraugs citiem, kas palīdz sabiedrībai domāt plašāk, ieraudzīt jaunas iespējas un kas ļauj arī rūpniecību veidot savādāk. Mēs runājam par visdažādākajiem izaicinājumiem, kas skan gan ražošanu, gan mobilitāti, gan citas lietas. Un te vēl ir arī vēl šīs ķēdes efekts. Mēs izstrādāt vienu projektu, arī jau parādām ceļu nākošiem projektiem. Nu, laikam tas arī viss. Vismaz tie būtu tikai. Paldies! Duvīkungs! Paldies, priekšsādātāja kungs! runājot par inovāciju aktu, to gan tā ne, nesauks, to sauc par stratēģiju inovācijām. Es jums nevaru sniegt sīku informāciju par to, jo jāsagaida vēl komisijas lēmums. Bet es gribētu pievērsties dažiem svarīgiem aspektiem, kas šeit tika skarti debatēs, un tie arī atainosies mūsu stratēģijā. Uh, Vispirms finanšu instrumentu problēma. Es domāju, mēs tagad piedzīvojam krīzes situāciju, kaut arī pašreizējā krīze nav tik dramatiska, kā tā bija 2008. gadā, un līdz ar to, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem ir grūtības saņemt finansējumu. Un tāpēc jāpanāk, lai Eiropas investīcijas banka sadarbībā ar Eiropas komisiju izstrādātu eh, finanšu instrumentu gāmu, kas kalpotu kā garantija, nodrošinātu papildu finansējumu tam finansējumu, kas nāk no dalību valstīm. Runājot par sadrumstalotību, uh, protams, tā pastāv. Ir eh, dalību valstu regulējumu šai jau, šais jautājumos un līdz ar to um, arī riska kapitāla fondi netiek pāraudzīti pārobežu līmenī. Un vajadzētu izstrādāt uh, Eiropas uh, līmeņa regulējumu, lai mēs uh, šo problēmu varētu risināt. Un, Un runājot par eh, medijiem, tad ir vesela uh, instrumentu, vesels instrumentu spektrs, kas palīdz um, nodrošināt garantijas sistēmas, jo īpaši saistībā ar eh, mūsu Eiropas investīcijas banku sadarbību un Eiropas komisijas finansējumu. Runājot par eh, tik sarežģītu sabiedrību, kāda ir mūsējā, runājot par pamatnosacījumiem. Tad vispirms mums būtu jāveicina jauno tirgu attīstību. Mēs te nevaram runāt par elektromobīļiem, tad, ja netiek izveidota īpaša infrastruktūra. Mēs nevaram runāt par celtniecību, tad, ja mēs neskaram infrastruktūras uh, un regulējuma jautājums. Tāpēc eh, politikas veidotājiem ir ļoti svarīgi eh, izveidot visaptvarošu pieju, kas skartu gan eh, regulējumu, gan tā īstenošanu praksē, un mums ir jāpiedāvā globāli risinājumi. Ja mēs šādu elementu varētu izstrādāt, Nu, mums jau ir zināms uh, aktivitātes šai virzienā, tad mēs Eiropā varēsim izveidot labākus inovācijas attīstības nosacījumus. Un vēl viens elements, kas ir ļoti svarīgs, par kur mēs bieži vien aizmirstam, ir valsts iepirkuma uh, instruments. Tas pārstāv apmēram 16% no IKP. Un tas veicina arī uh, sabiedrībai pieejamu pas, pakalpojumu pieejamību. Un, ja universitātes, piemēram, būtu ekoefektīvas, tad tas jau arī rūpniecībai ir uh, liels solis uz priekšu. Tāpēc vienmēr jāpatur prātā šī lielā valsts iepirkuma problēma jāuzdod jautājumi, kādi ir konkrētie, eh, kādas ir specifikācijas un kā reāli tās ir īstenojums. Un eh, mums ir jāizveido valsts iepirkumu tīkls Eiropas līmenī. Un tādā veidā mēs arī sek sekmētu inovāciju attīstību. Un vēl viens pamatelements - infrastruktūras, pie tām jau pievērsās uh, vairāk runātāji. Uh, kā jau sacīju, mēs nevaram runāt par elektromobīļiem, tad, ja nav izveidot sistēmu, lai tu varētu šos mobiļus uzlādēt, un tā tālāk. Līdz ar to infrastruktūra, kā redzam, ir ļoti svarīga, ja mēs gribam spērt toļus, uh, soļus tālāk šajā virzienā. Nu, tālāk jautājums par darba spēka kvalifikāciju Es domāju, ka šeit ir ļoti liela nozīme izglītībai un eh, pētniecībai. Dažas universitātes Eiropas, Eiropā ir eh, pasaules līmenī, taču jaunieši bieži vien domājot par eh, labas izglītības gūšanu, nedomā tikai par eh, Cambridge, bet, piemēram, par Stanfordu, ASV. Un skaidrs, ka arī universitāšu konkurētspēja globālā līmenī ir ļoti svarīgs faktors. Un kā varētu šīs te eh, izglītības iestādes papildināt ar ar eh, sabiedrības atbalsta palīdzību. Mums ir eh, tāda sistēma īskis, tā gan nav plaša vēl pagaidām, taču tā arī i, i, mums sniedz vielu pārdomām. Un pēdējais aspekts, par kur es gribētu sacīt, to pieminēja vairāk runātāji, es domāju, ka vietējā reģionālajā līmenī ir ļoti svarīgi izveidot sadarbības uh, komandas, kur tad piedalītos māzie lielie uzņēmumi un universitātes. Ļoti svarīgi ir panākt, lai mēs tādā veidā varētu sadarboties. Un tas attiektos uz ražotājiem un arī akadēmiskajiem izstādēm. Ir vairāki piemēri uh, Eiropā, Kembridža, Dresdena, Minhena, Barcelona. Uh, un tā tālāk. Taču te ir runa arī par kritiku. Es jums eh, sniegšu nedaudz. Uh, eh, 300 eh, miljoni strādātā darbinieku ir. Kembridžā un um, Āzijas universitātēs ir e, daudz vairāk. Un e, skaidrs, ka mums ir e, jāvairo savu konkurēt spēju arī akadēmiskajā līmenī. Un pēdējais jautājums - vienkāršošana es ļoti labi saprotu, mēs eh, Eiropas komisijā apzināmies šo problēmu, ka prasības ir pārāk sarežģīts, un šai gadā mēs esam paredzējuši pārskatīt finanšu instrumentu, un tā mums būs iespēja vienkāršot šo procedūru, un es ceru, ka mums izdosies panākt šo mērķi. Un runājot par vadību, vispirms mums eh, jāizmanto labāks eh, Mm, sadarbības modelis, skaidrs, ka mums ir jāizmanto subsidiarietāts princips, tomēr ir arī jāvairo sadarbības iespējas. Mm. Mums ir eh, vēl ciešāk jāstrādā ar eh, sadarbības, ar eh, rūpniecības. Reģionālās attīstības ģenerāla direktorātu Un tāda tad mums ir arī nodoma nākotnē. Paldies! Sirsnīgs paldies! Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, nu, tagad kļūst aizvien grūtāk organizēt, jo vēl 14 deputāti ir pieteikšies runāt, un uh, pus, pusē mēs gribējām pārtraukt darbu pie šī jautājuma. Un tāpēc es gribētu ierosināt neuzdot jautājumu ilgāk par vienu minūti. Un otrkārt, nu, pēc tam ir debats par 2020. 20. Un te jau arī ir zinām saistība. Varbūt, ka, ja jūs piekrītat, tad mēs varam drusiņu pagalināt, pagarināt diskusijas tieši par šo punktu. Tagad Geret kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, runāšu īsi. Vakardien Van Rompē kungs nāca klajā ar ārkārtīgi nozīmīgu paziņojumu. Viņš sacīja, ka konkurētspēja būs jāpārskata eh, gan dalību valstīs, gan Eiropas tirgū. Ir 500 miljoni iedzīvotāji Eiropas tirgū, un eh, Eiropa ir galvenais ražotājs. Es domāju, ka pašreizējā situācija ir tāda, ka pasaule saskars ar negodīgu konkurenci, un šī negodīgā konkurence noved pie izkropļojumiem daudzās nozarēs, un līdz ar to uzņēmumu pārvietojas masveidā ne tikai uz Ķīnu, bet arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur enerģētika, kur enerģija ir lētāka, un līdz ar to uzņēmumi iegūst liel, labāku konkurētspēju. Uh, Un tāpēc, vai šādā situācijā Eiropai nevajadzētu izmantot savu muitas politiku, lai labāk ietekmētu situāciju, lai pārtrauktu biznesa aizplūkšanu no Eiropas? Un otrkārt, savākt līdzekļus, lai ieguldītu tos pētniecībā un attīstībā, un treškārt izveidot savu patēriņu modeli, jo šobrīd mēs eh, ārkārtīgi daudz eh, patēriņu nodrošinam ar importu palīdzību, bet tāpat laikā viedā, viedie mājokļi, viedās pilsētas, zaļās tehnoloģijas, viedās automašīnas, tie visi ir modeļi, kas mums palīdzētu nākotnē. Taču mums ir nepieciešami līdzekļi, un tāpēc mums vajadzētu novirzīt līdzekļus, eh, lai tie atkal ieplūst Eiropā. Un pēc tam mēs varētu pārskatīt vēl kaut kad vēlāk savu muitas politiku. Paldies par visu inf interesanto informāciju, ko mēs dzirdējām no visiem runātājiem. Es domāju, ka mēs vēl neesam pieskārušies visbūtiskākajiem jautājumam. Daudz kolēģi uzskata, ka rūpniecība ir tāda kā labdarība, kas palīdz virzīt sociālos un vidas mērķus. Kolēģi, rūpniecībā galvenais ir pēļņu. Mums politiķiem jāsaprot, ka mēs varam tikai un vienīgi radīt tādu vidi, kas vai nu var, vai veicināt, vai arī neveicina rūpniecības attīstību. Jūs bieži salīdzināt Eiropas rūpniecību ar Eiropu ar um, Amerikas Savienotajām valstīm un citām pasaules valstīm, runājot par rūpniecības veiksmi. Uh, Mēs zinām, ka uzņēmē darbības gars no Eiropas eh, pazūd. Jā, tā ir taisnība. Mums Eiropā ir citas vērtības. Mums neveicis tik labi. Sociālā tirgus ekonomika ir kļuvusi pārāk sociāla, un eh, tirgus aspekts ir palicis novārtā, ir atstāts novārtā. Mēs, mums ir ārkārtīgi daudz birokrātijas gan vidas jomā, gan sociālajā jomā, un šī Eiropas sabiedrība ir slīma. Uh, šī slimība. To ir radījusi tā liela atšķirība starp to, ko mēs vēlējāmies panākt ar Lisabonas stratēģijas palīdzību un ko mēs esam panākuši šobrīd, kur bija plūda mūsu investīcijas. Tās neplūda inovācijās. Tikai dažas valsts tā rīkojās, bet ja mēs vēlamies, lai visiem uh, būtu, tiktu kāds labums no tortas, tad vispirms šī torta ir jāizcep. Uh, Mans jautājums visiem runātājiem ir tāds. Iedomājieties, ka jums ir 50 līdz 15 līdz 20 miljoni dolāri, un jums ir jāiegūt šī nauda rūpniecībā. Līdztekus kaut kādām uh, Eiropas uh, sajūtām, kas jums liktu investēt Eiropā. Uh, ja jūs varētu gūt lielāku pēļņu Āzijā vai Amerikas Savienotajās valstīs, kas būtu tas faktors, kas likt jums tomēr šo naudu ieguldīt Eiropā? Kolēģi Tojas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Pirmais jautājums ir eh, doktoram Krīnam. Man ļoti patika viņa prezentācija. Es ceru, ka jūs varēsiet mums eh, savus prezentācijas slaidus atsūtīt, jo bija diezgan grūti izsekot tam, kas notiek telekomunikāciju jomā un, un citās jomās. Jūs sacījāt, ka tehnoloģiskās izmaksas ir ārkārtīgi augstas un ir nepieciešams milzīgas investīcijas un tā ir tā joma, kur Eiropā neveic tik labi. Vai jūs domājat, ka šis process ir par labu vēršams, vai to varētu kaut kādā veidā izmainīt, un kāda veida iejaukšanās būtu nepieciešama, vai te ir runa par problēmām, kas saistīts ar resursiem, pie rūpnieciskā pielietojamības kļūda, šo te sadarbības kopu trūkums, kas tad īsti ir pie vainas. Otrs jautājums. Vakardien mēs uh, pētījām kādu dokumentu, kurā tika aprakstīts, kā tehnoloģiskās eh, nozares varētu izmainīt savu energopatēriņu un kā tās varētu palīdzēt citām nozarēm. Vakardien mēs runājām arī par eh, saistošiem mērķiem Un eh, pēc tam nobalsojām par saistošiem mērķiem, kurus mēs gribam, lai komisija noteikti attiecībā uz katru nozaru. Kā jums šķiet, vai tā ir laba doma, vai tomēr tāda nereāla ambīcija? Jo viss saka, mums ir jābūt ambicioziem, un eh, nu, mēs teicām, jā, labi, būsim stingri, teiksim, jā, vēlamies saistošas nosacījums, bet vai, vai jums tas nešķiet pārāk ambiciozi? Paldies, Pīperkungs, tagad lūdzu. Jā, danku, danku. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu izteikt komentāru komisijas pārstāvim. Es te esmu nedaudz nobežījies. Šķiet, ka jūs esat tādās domās, ka tehnoloģiju varētu veicināt centralizēt no Brīseles. Uh, es domāju, ka te ir jāatsaucas uz dalību valstīm. Jūs ne ar vienu vārdu nepieminējāt Eiropas struktūra politiku. Jā, protams, mums ir uh, pētniecības politika Eiropas līmenī, tas ir ļoti nozīmīgi aspekts, bet tie impulsi reģionos, lai ma mazas firmas varētu piedalīties lielos projektos, tās ir tikai tāds kā iekavs, ko mēs varētu uh, virzīt ar struktūra politikas palīdzību. Un es domāju, tas ir tas būtiskais Eiropas uzdevums, proti mums ir jādomā, mēs nedrīkstam domāt par, eh, par tādu kastīšu politiku, teiksim, vienkārstīt eh, valsts līmenī, vienu reģionu līmenī. Tas ir jāizbeidz. Mēs eh, Vācijā, piemēram, šobrīd daudzos reģionos, gan Fran arī Francijā, funkcionē ļoti labi šīs te sistēmas, tātad mēs e, izmantojam nevis centralizētu pieeju no Brīseles, bet gan vietējo reģionālo pieeju. Jūs, teiksim, šo te silikonu ielējas pieeju varat e, uz dažiem reģioniem pārvērst, bet vispārīgi tas nedarbosies. Otrs punkts. Man drusku pietrūka, ka Neviens no runātājiem nerunāja par tradicionālo rūpniecību, vai kāds no jums domā par to, kāda ir eh, šī sasaiste starp zaļajām darba vietām, kas rodas no jauna, un tām darba vietām, kas tagad pazūd. Atjaunīgās enerģijas, ko maksā tieši šī te uh, banku nodevas, ko komisija atkal saka, ka to ir jāpārēķina uz klimata mērķiem, atjaunīgo enerģiju izmantošanu un tā tālāk. Es Pliškskunga uzrunā nesaklausīju domas par šo jautājumu, un tāpēc es gribētu lūgt nedaudz padomāt arī par tradicionālo rūpniecību, kas ir ļoti spēcīgi pārstāvēt un kur MBU tiešām ir problēmas. Tikau kungs, lūdzu. Kundze, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos, pa... es izteikšos pavisam īsi. Ir četri, četri jautājumi, par kuriem es gribētu runāt. Vispirms es gribētu sacīt, ka Eiropas rūpniecības nākotnē nav iedomājama bez arotbiedrībām, tāpēc es gribētu, ka viņi arī šeit būtu bijuši klāt ar mums šodien. Un runājot par eh, pētniecību un attīstību un inovācijām, vajadzētu mazliet atvieglot prasības, lai varētu piedalīties arī mazie un vidējie uzņēmumi. Un treškārt, es domāju, ka viens no ekonomiskās krīzes cēloņiem ir tieši šī rūpniecības politikas uh, trūkumi. Šodienā apmēram 20% eh, no jauniešiem skar šī, eh, šis bezdarbs, un tāpēc mums, mūsu rūpniecības politikai būtu jābūt ambiciozākai. Un visbeidzot, es gribētu sveikt, ka pirmoreiz 25. un 26. martā Eiropadome eh, vienojās par to, ka ir līdz 2020. gadam jā, par 20% jāpalielina energoefektivitātes uh, apjoms. Thank you, Chairman. Uh, one... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsts jautājums. Mēsāros mm, kungs. Pavisam nedaudz uzmanības tiek veltīts atomenerģija, un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu Krīna kungam, kā viņš vērtē šo nozaru un kas mums gaidām šai nozarei nākotnē, jo īpaši būtu izzin, interesanti uzzināt, kādi būs jauno pētniecības rezultātu, eh, kāda būs jaunā loma nākotnē. Paldies! Liels paldies, Balčītis kungs, lūdzu!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 netiek izmantots viss pētniecības e, potenciāls Eiropā, un mums ir jāveicina tā izmantošana. Mūsu galvenais mērķis ir vairot Eiropas konkurētspēju, un tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina, ka dažādu reģionu attīstībā vajadzētu novērst uh, Uh, attīstības dažādos līmeņus. Te es galvenokārt domāju jaunās dalībvalsts, jo šo dalībvalstu pētniecības potenciāls ir tikai tagad uh, parādījies, un tas vēl arvien nav apzināts. Un ir, protams, daudz argumentu, kas ir pret šīs situācijas turpināšanos, protekcionismas, piemēram. Uh, bet mūsu galvenais uzdevums būtu mazināt šīs atšķirības Eiropas Savienības reģionu starpā. Un tam būtu jāpievērš lielāku uzmanību nākotnē. Un es gribētu zināt, kāds ir komisijas viedoklis par jauno dalību valstu pētniecības potenciālu. Paldies! Paldies, prostitas kundze, lūdzu! Merci! Paldies! Mēs runājam par Eiropas Savienības eh, trūkumiem industri, eh, rūpniecības politīgā un tai skaitā bija runa par uh, eh, tirgulaišanas uh, eh, problēmu. Ķīna šodien pilnīgi visur tāpat ir iekarojusi Āfriku. Eiropas Savienība šaubu nav, ir diemžēl par daudz aizmirsusi Āfriku. Ķīna te visu, ko iegulda un eh, nopērka rūpniecības uzņēmums. Mēs zinām, ka Volvo, kas Eh, agrāk bija Zviedrijas eh, karoga nesējs, nu jau ir nonāku, nonācis Ķīnas rokās. Un te, protams, ir runa par tehnoloģijas pārnesi. Nopērkot šīs lielu, šos lielos uzņēmumus, Ķīna, protams, eh, varēs gūt labumu arī no vispār tehnoloģijas pārneses. Tātad mēs skaidri zinām, kas ir gaidāms nākotnē un kas notiks ar mūsu lielajiem rūpniecības uzņēmumiem Eiropā. Un tāpēc es gribētu, lai jūs mazliet runātu par šo e, Eiropas e, dosjē. Mēs runājam par vienkāršošanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu viņam vieglāk e, gūt līdzekļus finansējumu saviem projektiem. Bet ja mēs gribam veicināt mūsu produkcijas laišanu eh, tirgū, tad, protams, mums arī ir jāizveido finanšu instrumenti, kas būtu vērsti uz privātās sadarbības veicināšanu. Te mēs, protams, varam runāt par Eiropas investīciju banku, bet mums ir mazliet jāmaina mērogs, kādā mēs tos eh, skatām. Uh, mums ir jāveicina finansējuma piešķiršana mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem. Mani visvairāk uztrauc vairāku trešo valstu, tādu valsts kā Ķīna, eh, īstenotā eh, tehnoloģijas eh, špilnēšana, pārņemšana. Un, protams, mums jāņem vērā arī Ķīnas vēlme izkonkurēt mūsu lielos rūpniecības uzņēmumus. Danke, eh, kolēģi Žado. Paldies, kolēģi Žado, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī runātājiem. Es domāju, ka mums bija liels debats par uh, in, um, inovācijām. Man šķiet, ka mēs neesam runājuši par to, kam būtu jāpieņem lēmums jauninājumu ziņā, vai kas ir tie, kas ir iesaistītās puses. Eh, mēs varētu runāt par nanotehnoloģiju vai biotehnoloģiju. Un par to arī runāja komisijas pārstāvs, taču tas, diemžēl, īpaši neuzrunā, eh, neuzrunā sabiedrība. Bieži vien Eiropadomas pārstāvi nemaz negrib eh, ievies šo biotehnoloģiju, un galvenais viņu skatījumā ir pārtiks nodrošinājums. Bet Es gribētu sacīt, ka ja mēs strādājam šai virzienā, mums tomēr vajag arī paturēt prātā sabiedrību, kā labā mēs to darām. Un, diemžēl, Eiropas komisija šo jautājumu neskat šai kontekstā. Un otrs jautājums, jā, protams, mēs uh, gaidām finansējumu no Eiropas mūsu rūpniecības uzņēmumiem, taču te rodas jautājums, kāda ir Eiropas uh, loma virzienu norādījumā? Ķīmijas nozara ir pilnīgi pret to. Mēs redzam, ka um, elektromobīļi mazāk patērē elektrības un arī ķīmijas uzņēmumu, taču kā vārdā mēs gribētu mainīt šīs tehnoloģijas? Man rodas jautājums, kādi ir galvenie inovācijas centieni, lai jūs samazinātu chlora ražošanu? Tas skaidrs, ka te ir jābūt e, visaptvarošai pieejai, un e, kad mēs e, ieguldām naudu, kad mē, lai, piemēram, mazinātu ogliskābās gāzes izmešu līmeni, vai kad mēs izstrādājam direktīvu par ēku energoefektivitāti, mums tas viss jāskat sabiedrības kontekstā. Oui, Nākošais runātais. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. E, e, mana angļot nav īsti laba. Es sapratu tā, ka, tā, ka tēma bija, e, kāda ir Eiropas rūpniecības nākotne, bet es te dzirdēju tikai visko par inovācijām, un es tam gluži nesmu Um, es tam nevaru piekrist. Te ir runa par inovācijām un arī par esošo rūpniecību. Rūpniecība nav tikai inovācijas, te ir runa par sociālajiem vides un citiem aspektiem. Ja mēs tos neskatīsim, tad eh, mēs nekādu nākotni, ne pie kāds nākotnes Eiropas rūpniecībā nenonāksim. Iepriekšējais komisārs sacīja, ka tas ir tirgus, kas nolēma, kāda ir rūpniecības nākotnē, bet krīzes sākumā bija runa par to, ka tirgus būtu jāsavalda. Un tad tika secināts, jā, gal galā uh, uh, tirgus pats sev prot regulēt, bet tikai uz kundze mums vajadzēja uh, pavisam nedaudz laika, lai mēs secinātu, ka Rūpniecība miljoniem cilvēku piedāvā darbu un līdz ar to tā ir ļoti svarīga. Un tad kāpēc tirgus tiek uzskatīts par eh, galveno virzītāju un kāpēc jūsu Bībeli, jūsu Lisabons līgums eh, ir, ir eh, izgāzies? Nav iespējama inovācija bez. Uh, bez eh, rūpniecības attīstības uz vietas. Bet mēs ar vienu eh, to savu rūpniecību pārceļam uz citām valstīm, tur, kur eh, var gūt vairāk ienākumu. Un tas attiec arī uz Renault. Un te nav runa par Ķīnas produktiem, bet tie ir Eiropas uzņēmumi, kas investē Ķīnā, repatriā, aizsūtot savus rūpniecības uzņēmumus ārpus Eiropas. Un tad sanāk, ka mēs ieguldām naudu tajā, lai patiesībā mūsu uh, potenciāls tiktu uh, aizsūtīts ārpus eh, Eiropas robežām. Un tomēr tā situācija ir nepieņemama. Danke, kolēģin Ek. Kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka ierados novēlot uz šo brīnišķīgo un interesanto, jo es strādāju pie Eiropas 2020 Lūk, šī jaunā strateģiskā pieeja, nu, attīstības plāns visai Eiropas Savienībai nākošiem desmit gadiem, lūk, tas man aizkavēja. Un tas ir svarīgs dokuments, pie kā mēs strādāsim, un, ka tas tiks īstenots, es ceru, ka tas būs pietiekami skarbs un skaidrs. Es saprotu, ka jūs runājat arī par daudzām problēmām, kas tiks skarts arī šajā lielajā plānā, bet viens no galvenajiem izaicinājumiem šobrīd ir tieši noteiktais plāns, kuru līdz šim Mēs vienāmies arī Polijas premjeras toreiz vienojās šis strateģiskais enerģētikas plāns, un te ir paredzēt 40 miljardi eiro, lai veidotu šos projektus. Un tāpēc man interesē jūsu reakcija un viedoklis par šo. Un visbeidzot, man interesē arī jūsu ieguldījums. Protams, šis nav īstais brīdis varbūt, jo mēs šobrīd runājam un runāsim arī nākošajās nedēļās par šo 2020, un, manuprāt, būtu ļoti svarīgi dzirdēt jūsu galvenos izaicinājumus, jūsu prāt sarežģījumus. Jūs jau varat iesniegt to rakstveidā, eh, domājot par šo darbu un plānu, jo mums tas ir ļoti svarīgs. Tie ir vienmēr nozīmīgi jautājumi, kas ir jāskata, un tāpat arī man interesētu, vai jūs varētu arī atbalstīt jautājumu, kā varam samazināt birokrātiju pētniecībā. Uh, Spānijas prezidentūra iepriekš jau ir organizējusi arī diskusijas, kā mēs varam arī šos jautājumus sasaistīt ar F eh, pētniecības astoto pamatprogrammu. Un um, kā mēs varam arī iesaistīt sabiedrību šajās nozīmīgās debatēs. Jo, ja sabiedrība nekā nesaka, tad nu tas, kas ir kas. Taču visi viedokļi neko nedod. Mēs viņus neuzinām. Uh, Vēl tātad, tātad tas bija jautājums par šo noteikto plānu un jūsu ieguldījumu Eiropas 2020 stratēģijām. Paldies! Odī, lūdzu! Paldies, priekšstādātāji kungs. Vispārējais globālais konteksts mums ir pazīstams. Līdz ar to mēs te nemēģināsim izdomāt uh, riteni, bet skaidrs, ka uh, visi šai ziņā var tikai piekrist. Bet mums ir jārūpējas par saviem rūpniecības nozarē strādājušiem strādniekiem. Es tiešām gribētu jūs ļoti lūgt, lūdzu vienkāršosim mūsu rūpnieku ikdienu. Un es pateicos jūs sniegtē informācija. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat globālo dempingu un kā tas ietekmē mūsu rūpniecības uzņēmumu un otkārt Mēs esam nolēmuši izveidot uh, obligātās prasības uh, vides aizsardzībai, bet uh, globālajie spēlētāji tam nepiekrīt, nepiekrīt mēs to redzējām. Kopenhāgenā, kā jūs uzskatāt, vai jums vajadzētu to uh, attiecināt tikai uz mūsu iekšējo tirgu vai varbūt izveidot mehānismu, lai aizsargātu mūsu iekšējo tirgu no uh, tā, kas norisinās ārpus Eiropas Savienības uh, robežām un kas mums šķiet nepieņemams. Paldies! Pateicos! Labi, līdz ar to dosim vārdu ekspertiem. Sāksim šoreiz no otras malas. Un pirmais uzrunās komisijas pārstāvis Durvīkungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es negribūtu, eh, es negribētu radīt šo iespēju, ka viss notiek eh, Briselē. Tehnoloģija netiek izstrādāta Briselē. Brisele, protams, spēlē savu lomu, bet tā nav visu galveno. Es skaidrs zinu, ka eh, šo tehnoloģiju izstrādā uzņēmumu un arī valsts politika. Es pilnīgi piekrītu tam, ka reģions ir pareizais mērogs, kurā varētu izstrādāt eh, sādarbību starp eh, universitātēm un pētniecības uzņēmumiem un arī ražotājiem. Te no nu es jums pilnīgi pie, piekrītu. Tomēr es nevarētu sacīt, ka te Eiropas līmenī nekas nebūtu darāms. Protams, ka te ir arī runa par uh, regulējumu nākotnē, par to, kādā virzienā ies mūsu rūpniecība, kura projekti tiks finansēti atbalstīt. Vārdu sakot, ir savu loma Eiropas līmenim, bet bez šaubām es jums piekrītu, ka reģionam ir loma arī visnotaļ liela. Biotehnoloģija un nanotehnoloģija, protams, tās ir, tā ir milzīga debašu jomu, par to mēs te daudz nerunāsim, bet pavisam īsi es gribētu minēt, ka dažkārt eh, šīs debates starp pētniecību un sabiedrību ir mm, pārāk eh, mm, nēsošas, tā sakot. Katrā ziņā skaidrs, ka šādas tehnoloģijas ir plaši izmantojams, piemēram, medicīnā un no tā gūs labumu sabiedrību. Jā, es arī varētu vēlēties, lai šīs debates būtu plašākas debates starp rūpniecības pārstāvjiem un sabiedrību palīdzētu vienam otru saprast un arī ieviest šīs tehnoloģijas praksē. Katrā ziņā tām ir jābūt demokrātiskam debatēm. Un runājot par Eiropas uh, komisijas Eiropas kopienas prasībām, eh, kas tad būtu jāatvieglo maziem vidējiem uzņēmumiem. Pat labam tas vēl netiek īstenots, bet mums ir uh, jau pirmais nolīgums un varētu sacīt, ka mēs ejam pa pareizo. Tā uh, e, pareizajā virzienā. Un es zinu, ka jau kopš 1995. gada te ir veicams izmaiņas, un es ļoti labi apzinos, ka tas prasa daudz laika. Un es domāju, ka jaunais, uh, jaunie noteikumi būs tādi, lai arī dalībvalstis un reģionālie spēlētāji varētu izle, izlemt, kam viņi sniedz atbalstu. Runājot par uh, sabiedrības un valsts uh, partnerību, protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es uzskatu, ka būtu jā, jābalstās uz to, lai veicinātu vairākas nozares. Uh, un mūsu noteikumiem jābūt tādiem, lai tas būtu viegli īstenojams. Es jau vairākas reizes jums esmu uzsvērs par to, to, cik svarīgi ir sadarbība, un tagad runājot par tirgu un protekcionismu, es negribētu sākt eh, plašas eh, debates, bet skaidrs, ka 2008. gada krīze ir parādījusi, ka protekcionisms nav pareizais ceļš un eh, šīs šī protekcionista sekas mums vēl tagad ir izbaudāmas. Paldies! Liškas kungs, lūdzu. Jā, par diviem jautājumiem tikai no savas puses. Mēs pirmkārt runājām par rūpniecības uzņēmumu pārvietošanu no Eiropas uz citām valstīm. Nu, bet tomēr, ja mēs redzam, ka uh, arī turpmāk būs investīcijas tieši rūpnīcās Eiropā, jo šie pamatnoteikumi, kas pārredzēti un kas no, noregulē investīcijas daudzos uh, jautājumos, tomēr Eiropa daudz pozitīvāk ir daudzos jautājumos. Piemēram, infrastruktūra. Jā, protams, tie nav tik labi, lai tos ne, vēl necenstos uzlabot, bet tomēr, mm, ja mēs runājam par kvalificētiem darb, dalībniekiem, mums ir liels tirgus. Jā, tas viss lietas ir. Bet ir arī citas lietas, kas ar vienu ir jāuzlabo. Piemēram, mm, lētāka enerģētika, enerģija, izēvielas kas nav tikai jautājums par konkrētas valsts mēroga diskusiju, bet par Eiropas mēroga diskusiju, tāpat arī cits jautājums nozīmīgi. Lai gan šodienas debats, protams, koncentrējas galvenokārt uz inovācijām. Kāpēc? Mēs uzskatām, ka tikai inovācijas ir tās, kas ir ilgspējīgas arī uzņēmē darbībai ķīmijas nozarē. Es jau arī atskatos uz 150 gadu vēsturi, kad mēs uzsākām šīs inovācijas savā nozarē, un šodien mēs redzam, ka galu galā tas ir vienīgais, kas ir pareizais ceļš no uzņēmējdarbības viedokļa, un arī sabiedrības ziņā, jo sociālie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies sabiedrībā, vai nu tā būtu klimata pārmaiņas, enerģija, pārtika, dažādi veidā uh, cits katastrofas, uh, pasaules iedzīvotāju skaita strauja izaugsme. Uh, Eiropas iedzīvot novecošanu. Lūk, to mēs visu varam risināt tikai pateicoties inovācijām. Ja mēs gribam nodrošināt mūsu dzīves kvalitāti, dzīves augsto līmeni un arī nodrošināt šo sociālo atbildību, tad inovācijas ir reālā atbilde. Tāpēc mums ir jānodrošina tādas nopietnas diskusijas sabiedrībā, kas vedot savu ieguldījumu arī gan mums kā nozarei, gan īpaši arī jums kā politiķiem iespējas atrast pareizos risinājumus, kā mēs varam paturēt savu konkurētspēju iepretim citiem reģioniem, citām valstīm. Te tika minēta Ķīna. Tikai kā viens piemērs. Paldies! Besīkums. Jā, pavisam īsi. Investīcijas un rūpniecības paturēšana Eiropā. Lūk, tas ir svarīgs jautājums. Un mazie vidēji uzņēmumi, par ko mēs daudz runājam, uh, nu tie ir tieši tie, kas arvien patur šo rūpniecību Eiropā. Un ja mēs paskatāmies, kā viņi atkal meklē pieju globālajam tirgum, lūk, tie ir lielā ideja. Un dažkārt mēs tomēr redzam, ka, ja rūpnīcas tiek pacelts ārvalstīs, tam ir citi iemesli, un bieži vien tāpēc, ka viņam ir jāražo tur uz vietām, jo sanāk, ka 50-60% um, kopējā tirgu, jo viņam tiek eh, tad arī līdz ar to eksportēts. Un savādāk viņi vispār nespētu nodrošināt savus eksporta kapacitātes. Un tāpēc, eh, ja mēs skatāmies, kādi ir šie pamatnosacījumi, mums tomēr jāņem vērā, ka mēs nevaram to arī ierobežot. Bieži vien tas tomēr ir tādi um, godīgi noteikumi, kas ir vajadzīgi visā pasaulē, kas nodrošina vienādas spēles noteikumus visiem uzņēmumiem. Savādāk mēs nespēsim šo nodrošināt. Ja jums ir augstlaicējs, kurš um, varbūt um, grib lekt pār latiņu tikai, kas ir pa 500 centimetriem zemāk nekā vienu metru, bet skaitās, ka viņš pārlec vienu metru. Nu, tā nevar būt. Līdz ar to mums ir jāatzīst, ka ir vajadzīgi globāli noteikumi šajā ziņā. Izstrādāt nākotnes stratēģiju. Mēs daudz uzmanības arī veltījām tam, lai nekļūtu pārāk triviāli. Uh, nu, mēs skaidri apzināmies, ka ir jāformulē arī tradicionālo rūpniecības nozaru mērķi. Mans iepriekšējais kolēģis runātājs jau teica, ka mēs pieši vien atzīstam, ka tradicionālās rūpniecības nozares arī turpina attīstīties, un tur ir šāda augsta vērtība, um, augstas vērtības produktos, kur šīs investīcijas tiek ieguldītas. un tāpat arī Bitiko kungs jau arī uzdev man iepriekš, es diemžēl neatbildēju, tātad atbild tagad, mēs reāli mēģinam panākt, lai ar iespējami mazākiem resursiem panākt labāku rezultātu. Lūk, tas ir kopējais uzstādījums, ko, kam seko ne jau tikai rūpniecības nozars, bet jebkurš, tas ir pamat noteikums, kas spēkā, un pie tā mēs arī pieturamies. Un resursi un ilgspējīga resursa izmantošana un ar energoresursu drošību, lūk, nozīmīgi jautājumi, kas ir jāpakļau kopējai Eiropas stratēģijai, lai mēs nodrošinātu atbilstīgās kvalifikācijas un spētu saglabāt šo spēles noteikumus. Un vēl, arī gatavojoties šodien sēdē, mēs runājām par um, nozīmīgiem jautājumiem un skatījāmies, cik daudz ir šīs spēles noteikumu, eh, spēles dalībnieku, mēs redzējām, ka tas tomēr ir tāda pozitīva tendence. Un, eh, lai mēs nodrošinātu veiksmīgu pasākumu iznākumu, tas notiek eh, pieprasa katrā ziņā arī politiskus risinājumus, politiskus noteikumus, kas atkal, manuprāt, atmaksāsies ilgtermiņā. Un tieši tāpēc jums, kā ITRA komitejai, ir darbības lauks un mēs labprāt arī iesaistīsimies tālāk. Paldies! Paldies! Māskungs! Jā, paldies! Dāmas un kungi, es vēlos um, vēlreiz atsaukties uz konkrētspēju. Un mēs runājam, ka inovācijas tieši tas veids, kā mēs varam kāpināt savu konkurētspēju. Un um, viens no lielākajām nozarēm tieši es pārstāvu. Un mēs runājām tātad, ka ir jāpanāk jauna veida domāšana, jauna veida nu, līguma slēgšana, ka mēs runājam nevis pēc skaita, kvantitīviem rādītājiem, bet gan pēc kvalitātes. Uh, Ja mēs runājam vienkārši lampiņu uzstādīt, tad tā ir lampiņa, bet ja jūs runājat par optimālāko apgaismošanas iespēju jūsu oficam, birojam, tad lūk, mēs uzreiz varam domāt arī par ilgspējīgākajiem risinājumiem. Līdz ar to mums ir jādomā par sādāku formulējumu arī mm, šajiem līgumiem un līdz ar to visai būvniecības nozarei. Grostets kundze jautājums par patentiem. Ja mēs nodrošinām šādus pakalpojumu līgumus un pieprasām arī inovācijas, tad mēs varam izmantot vairākus patentus un izmantot to, bet, diemžēl, jāatzīst, ka bieži vien trūk šādu inovāciju draudzīgu pieejas. Tāpēc ir jautājums, ir, kam tad īsti mēs radām šīs inovācijas? Nu, inovācijas ir vēstas uz sabiedrības labumu kopumā. To es arī uzsvēru pirmajā uzstāšanās reizē. Mēs runājam par kopējo sabiedrības, Eiropas sabiedrības interesi. Tātad jūs izstrādājat noteikumus, jūs skaidri pasakāt, ko mēs sagaidām. Mēs runājam, ka tam ir jābūt prasībām nodrošināt kvalitāti. Un mēs runājam, piemēram, par sabiedrības novecošanu kā problēmu, kur ir jānodrošina reāls risinājums kvalitatīvs risinājums. Un vēl es gribu atsaukties uz Tikau kundzi, kas runāja par arotbiedrībām. Es uzskatu, kā arotbiedrībām Eiropām un tieši rūpniecība, eh, piedodiet, būvnozarē ir milzīga loma. Ja mēs iznām šīs konsultācijas, Piemēram, par to, kā mēs varam nodrošināt attiecīgi sagatavošanas posmā, apmācībā, kvalifikāciju iegūšanā, ņemam vērā arī visas arotbiedrību intereses. Es ar lielu lepnumu varu teikt, ka mūsu nozarē būvniecībā ir ļoti liela arotbiedrība pārstāvniecība. Un mēs arī gribam nodrošināt, ka mūsu darbinieki arvien ir pie labas veselības un turpina strādāt arī jau arī vecākā, um, lielā vecumā. Un, un tad, visbeidzot, arī galvāts um, mūsu pēdējiem ekspertam, Krīnkungam. Jā, paldies priekšsādātāji. Es vēlos atteikt uz dažiem jautājumiem arī Tājas kundze, ko uzdev par konkurētspēju. Un ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu situācijas uzlabošanu. Es uzskatu, ka tieši informācija un komunikācija tehnoloģijas uh, ir nozīmīgs un šobrīd arī ļoti sarežģīts. Un tas pieprasa tādu daudzpusīgu pieeju un risinājumu. Un mums jāmeklē sabiedroti visās frontēs. Ja jūs gribat panākt, būt veiksmīgi, jūs skatāties Sandy Labs, Oak Ridge, tie tādi, tie, kas nodrošina ASV līmenī um, dažāda veida dizaina paraugu un prototipus. Eiropā savukārt mums nav tāda sistēma. Un maziem vidēji uzņēmumi, universitātes, pētniecības institūti šobrīd varētu tiešām veicināt savu inovāciju straujāku virzību tirgū, izmantojot šāds dizaina paraugs. Lūk, tas ir tāds nozīmīgs pieredze, ko mēs varētu arī pārņemt savā tālāk attīstībā nākotnē. Tāpat, ja mēs runājam par īpašiem mehānismiem, kas ļauj īstenot tehnoloģiju pārnes. Es biju arī, piemēram, nesen citā seminārā, kur mēs runājam par zaļās joslas attīstību, kur viņi tieši runā par elektromobiļiem, par elekt, eh, zaļo domāšanu, zaļo ekonomiku, un viņi skaidri redz, kā var savienot universitātes eh, idejas, pilsētu vajadzības kā varam nodrošināt, piemēram, elektroierīces Losandželosas ostā, kas precīzi var piedāvāt pakalpojumu uzlādēt automobīļu akumulātorus konkrētiem automobīļu markām un tam līdzīgi. Lūk, tad veidos tās trīs stūris. Un ja mēs pareizi saslēdzam šīs lietas, tad mēs varam arī tiešām konkurēt ar pašiem labākajiem pasaulē. Nedaudz vēl personīgs komentārs. Bija jautājums, Piperkungs uzdeva Dorvēkungam. kungam par maziem vidiem uzņēmumiem un šiem aliansēm. Un mēs dzirdējām atbildi bija, ka reģioniem ir tieši atbildi. Reģioni ir svarīga lieta, ko mēs varam redzēt, ko viņi var piedāvāt, kā viņi var to risināt. Pētniecības un rūpniecības ģenerāla direktorāts jau bijis pamatīgs, e, nu, tā tāds e, vienība, kas ir ilgi darbojusies, un ja mēs vēlamies tagad piesaistīt arī to reģionu potenciālu, tad mēs varam panākt, ka Eiropas labākie uzņēmumi, koncepcijas labākās universitātes, labākās pētniecības, CVA, VTT un citi pētniecības pieslēdz un piedāvā tādu risinājumu, kas tad nodrošina iespējami labāko risinājumu. Mēs līdz šim uzsvērām, ka bieži vien mēs saskaramies noteiktām ierobežojumiem, un tāpēc es tagad vēršos pie jums, komitejas priekšsādātā, iepazīties ar mūsu platformas sagatavoto priekšlikumu, kas ir būtisks, manuprāt, dokuments runāt par informāciju un komunikāciju tehnoloģijām un izglītību, un ja mēs izvedam šo kopējo, saslēdzam kopā so izglītību ar rūpniecību, tad mēs arī nodrošināsim konkurētspēju. Ja ne, tad mēs zaudēsim. Paldies! Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem, kas bija ieradušies pie mums viesos, tāpat arī komisijas pārstāvim, kurš biežāk pie mums viesojas. Paldies arī visiem, kas piedalījās šajā interesantajā debatē. Paldies kolēģiem! ceturtdienās vienmēr ir nedaudz grūti un līdz ar to mm, atrast laiku un līdz ar to bieži vien um, apmeklējums nav liels, bet tāpēc liels paldies kolēģiem, kas te kuplā skaitā bija ieradušies. Mm. Būs uh, varbūt arī politiska strīda par kaut kādiem jautājumiem, tas ir loģiski un nepieciešami un tā tas vienkārši ir, bet ir ļoti svarīgi turpināt strādāt pie šī temata un panākt arī rezultātu. Uh, Nesen viens kolēģis arī jau sacīja, ka tas būtu jādara kopā ar stratēģiju Eiropas Savienībai 2020. gadam. Tas arī būs ļoti būtiski. Tad vēlreiz sirsnīgs paldies. Tā kā mums, mums nebija ar jums garlaicīgi, tad redzat, cik ilgi mēs esam kopā ar jums diskutējuši. Paldies liels par to, ka bijāt gatavi ierasties un mums palīdzēt. Paldies! Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, ja jūs piekrītat, Okay. Ladies and gentlemen. Labi, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, mēs sākam ar pēdējo darba kārtības punktu. Un tāpēc mums bija nepieciešams arī dažas minūtes, lai atrisinātu dažas problēmas. Ir uh, notikumi attīstījušies un ir jārunā. Mēs tad vēlējāmies šodien runāt par Eiropas Savienības stratēģiju 2020 un ar koordinātoriem mēs bijām vienojušies. Jūs dzirdat mani? Ja, ja zālē būs pārāk liels troksnis, tad es apklusīšos, taču negribu jūs traucēt. Tātad mēs ar koordinatoriem vienojāmies šodien īstenot pirmās debats par Eiropas Savienības stratēģiju 2020, bet līdz šim uh, Vienošanās bija tāda, ka par kaut kādu procedūru, proti, priekšsēdētāja konferencē ir jāpieņem lēmumu šajā sakarībā. Es tikko dzirdēju, ka viena liela grupa, proti sociālisti, ir uzrakstījuši parlamentu prezidentam un lūgušo procedūru mainīt un norādījuši, ka uh, Viņi vēlas, lai šī procedūra nenotiktu ar komiteju starpniecību. Varbūt. Mēs nezinām, kā beig beigās tas viss izskatīsies. Var gadīties, ka e, šis, e, šī vēstule novadīs pie tā, ka priekšsēdētāja konference izveido šo procedūru tā, ka tā vairs neies caur komitejām, un tad nebūs nekādas jēgas šeit e, rīkot debats un izstrādāt rezolūciju, kur beig beigās nekur nenonāks bezjēdzīgi. Vienīgā problēma, kas paliek aktuāli, varētu būt arī tā, ka tomēr uh, paliek uh, spēkā iepriekšējā vecā procedūra. Teorētiski tā varētu notikt, un tad mēs būtu zaudējuši laiku, bet es domāju, ka pēc tā, ko es tagad esmu dzirdējuši, debats un mēģinājums izstrādāt šajā komitejā rezolūciju nav, nav jēgas to īstenot. Tā kā es domāju, ka mums vienkārši ir jānogaida, kā šī procedūra tiks noregulēta parlamentā, Un tieši Un priekšsēdētāja konference ir atbildīga par šo jautājumu. Dienīgi mums ir tik daudz tās konferences, ka es tad drīz saputrošos. Un nu, tāpēc mans priekšlikums tagad varbūt ir tas pats prātīgākais nenoturēt debats, bet sagaidīt priekšsēdētāja konferences lēmumu, nu, un pēc tam pielāgot savu darbu. Un, ja nu gadījumā mums ir ātri jāpieņem lēmums, tad to mēs varam izdarīt koordinātoru sanāksmes ietvaros. Vitakofer kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs gribētu skaidri pateikt, ka jūsu priekšlikums ir visgudrākais un gadījumā, ja mēs kamēr gaidām, tomēr zaudējam laiku, var taču būt arī tā, ka sekretariāts uzraksta tekstu, neiesaistot grupas, arī piekrīt, bet uh, Es gribētu, lai tiktu protokolēts tas, ko Vitikar kungs teica, un, un proti tas, ka viņš teica, ka Roila kungs uh, nāca klajā ar ļoti gudru priekšlikumu. Odī kungs, jūs kaut ko gribējāt teikt, ne? Nu labi. Oskokas kundze, lūdzu. Jā, es domāju, ka tas ir labs priekšlikums, jo ir lēmums no. Uh, Jo, ja būs lēmums no konferences, no priekšsēdētā konferences puses, ka šāda rezolūcija nebūs, tad 15. aprīlī vēlreiz tiks šis jautājums skatīts. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti prātīgi nenoturēt debatu šodien. Jā, labi. Nu, tad tā gadījumā jums ir laimējies un sanāksme ir beigusies. Es jau labprāt būtu vēl vienu stundiņu ilgāk ar jums turpinājis diskutēt. Nu, tad tas arī viss šodienai. Liels paldies!